Okay, let's start. Godātie kolēģi, lūdzu, sāksim darbu. Un pirmām kārtām gribu jūs informēt, ka Venecēlos, Grieķijas ārlietu ministrs, kuram vajadzēja pie mums ierasties rīt šķiet 11.30, šķiet tomēr nevarēs ierasties. Viņš ir pārcēlis šo apmeklējumu uz vēlāku laiku, uz 14. aprīli, pirmdienu, Strasbūrā. Gribu jūs tāpēc informēt, ka ES Āfrikas parlamentārais samits norisinās šeit, Eiropas parlamentā, šodien un rīt. Mūsu kolēģis Maikls Gālers ir eh, taut, eh, mūsu parlamenta delegācijas vadītājs tur, un, protams, viņš ir iesaistīts arī samita darbībā. Jūs droši vien zināt, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs samits, svarīga sanāksme. Ceturtā, ceturtā šāda sanāksme 2. aprīlī to atvers augstās pārstāvs klātbūtnē atklās. Tātad pārēsim tagad pie protokola apstiprināšanas sanāksmēm, kas notika iepriekš. Trīs sanāksmes, četras sanāksmes februārī. Nu, lūk, 10. 11. februārī, 17. februārī, 27. 3. 10. 17. un 18. martā šogad. Ja nav nekāda iebilduma, tad uzskatīsim šos protokols par apstiprinātiem. Un tagad pāriesim pie mūsu pirmā darba kārtības punkta, respektīvi numur 4, kas ir Ēģiptes konstitūcijas analīze. Tāpat arī konstitucionālo procesu Ēģiptē un Tunisijā, attīstības analīze, tāpat arī Lībijā. To visu mums liks priekšā divi augsti cienīti speciālisti šai jomā. Pirmais būs Maiers Rezendes kungs. Viņš ir Democracy Reporting International priekšsēdētāja vietnieks, tā ir organizācija, kas piedāvā analīzi un dažāda veida atbalstu demokrātiju veidošanai. Viņš piedāvās, lūk, Ēģiptes konstitucionālā procesa analīze un profesors Fedke, kas savukārt māca Eiropas Savienības tiesības, konstitucionālās tiesības Tulānas um, juridiskajā skolā Luizijānā ASV. Viņš ir nācis klajā ar ļoti interesantu salīdzinošu an analīzi par Eģiptes un Tunisijas konstitucionālajiem procesiem, un viņš turklāt pastāstīs mums arī par to, kas šobrīd norisinās Lībijā. Rezens kungs, jums vārds, tie, dodam jums apmēram desmit minūtes, un nu, pēc tam dosim vārdu profesoram Fetkam vēl uz desmit minūtēm, un tad, protams, sāksies diskusijas. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Ļaujiet man pāris vārdus pastāstīt par eh, mūsu veikto Eģiptes konstitūcijas analīzi. Pievērsīšos saturiskajai pusē ne tik daudz procesam. Eh, kolēģis Fetkas eh, kungs vairāk runās par procesu konstitūcijas izstrādē. Es runāšu par valdības struktūru, tādu kā tā paredzēta konstitūcijā. Runāšu turklāt arī par militāro spēku lomu konstitūcijā, kā tas noteikts, par cilvēktiesību katalogu un par valsts un reliģijas attiecībām. Runājot par valdības struktūru varam skatīties uz tiem patiem, kas attiec uz parlamentu, redzam, ka paredzēt zinām autonomijas pakāpi konstitūcijā. Eģiptieši ir atteikšies no augšpalātas, no nu, šīs virspadomes. Mūsuprāt, tas ir pareizs risinājums, jo šai padomē, šai augšpalātai nekad nebija īsti skaidra loģiska pamatojuma. Tā nav federāla valsts un līdz ar to nekad cita pamatojuma nav. Reizēm to uzskata par tādu palāti, kas faktiski tiek izveidots, lai kontrolētu to, ko dara apakšpalāta problēma gadījumā. Nu, negatīvais savukārt ir tas, ka Eģiptes konstitūcijā joprojām ir paturēta koncepcija par prezidentu, par prezidentu, kas ieceļ 5% no parlamenta deputātiem. Mūsuprāt, tas nav īsti pareizi un tas neatbilst arī šim varu nodalījuma principam. Ja skatāmies uz izpildu varu, tad uz papīra šī sistēma izskatās ļoti laba, tāda, kas balstās uz paveikto premjerministrs, prezidents un tā tālāk. Premjers vada šo izpildu varu, viņš ieceļ premjeru, prezidents ieceļ premjeru un, protams, vajadzīgs arī parlamenta atbalsts. Nu, viss jau būtu kārtībā, bet tad ir virkne pāntu, kur savukārt rodas tāda ideja, ka prezidentam tomēr ir ļoti liela loma spēlējama. Uh, paskaņā ar konsultāciju. Kāpēc tā domājam? Nu, pirmām kārtām viņš var piedalīties visās uh, valdības sanāksmēs, ja, ja vien to vēlas. Otrām kārtām valdība lem par valsts politiku sadarbībā ar prezidentu. Tātad tas ir tā, ka tāds kopējs darbs mūsuprāt, tas nozīmē, ka pārskat, atskaitīšanās sistēma vairs nav tik skaidra. Tālāk, kas arī nav maz, nozīmīgi, prezidents var. Nu, uh, izteikt veto attiecībā uz um, tiesību aktiem, bet, un ir vajadzīgs divas trešdaļas balsu, lai šo veto apgāstu. Nu, tas nāk no ASV, protams, bet jāsaka, tā ir pilnīgi cita eh, valdības sistēma ar ļoti spēcīgu likumdošanas varu, un tas nav, eh, tā nav šī sistēma. Tas ir tāds svarīgs elements, kas arī prezidentu padara, atklāt sakot, par tādu ļoti spēcīgu figūru šai sistēmā. Un visbeidzot, prezidents var rīkoties bez premjerministra līdzparakstīšanas. Nu, Eiropā, protams, tā ir Francijas konstitūcijā, un tur tā doma ir tāda, ka prezidentam ir tomēr jāsaskaņo savu darbību ar premjeru, bet, nu, Eģiptē konstitūcijā tā tas nav. Pāris vārdos par tieslietu sistēmu. Ir izteikts pāris deklarācijas par to, ka lūk, tiesneši būs neatkarīgi, objektīvi, un zināmā mērā Eģipte ir tā vēsturiski tā, ka tieslietu sistēma patiešām ir ļoti aktīva. Uh, Nu, tomēr jāsaka, nekas netiek teikts par pašnoteikšanās struktūrām tieslietu sistēmas ietvaros. To nosaka parastie tiesību akti, un tāpēc jāsaka, par to būs mums vēl jā, jāveic analīze, kad šie likumi tiks pieņemti. Šobrīd tieslietu ministrijai ir ļoti liela teikšana finanšu administrēšanā attiecībā uz tiesām. Un, eh, nu, te mums arī jāredz, kā tas tīri praksē risināsies nākotnē. Secinājums, manuprāt, ir tāds ka vispārīgi raugoties pastāv Eģiptē tendence un arī daudzās citās valstīs, ka tās sistēmas, kas sākuma izsk izskatās eh, pēc daļēji prezidenta sistēmām, tomēr, nu, beigu beigās piešķir ļoti daudz pilnvaru prezidentam. Un tas nozīmē, ka realitātē šī, poz šī pozīcija, šis amats būs vēl spēcīgāks, ar vēl vairāk pilnvarām. Es lasīju, ka pastāv um, vēlme. Uh, sagatavot parlamentu vēlēšanu tiesību likumu, kas, saf, kas nu, nu, panāks to, ka parlaments būs fragmentēts, kas līdz ar to nozīmē, ka prezidents būs vēl spēcīgāks. Pāris vārdos par militāriem spēkiem, par bruņotiem spēkiem. Nu, protams, ka Eģiptē šiem spēkiem vienmēr bijuši ļoti spēcīga loma un konstitūcija ir jāsaka šīs prerogatīvas vēl tālāk nostiprinājusi attiecībās bruņotajiem spēkiem. De facto viņiem jau uh, šādas prioritātes un prerogatīvas bija, bet tagad lūk arī konstitūcijā tas tiek attiecīgi noteikts. Pirmām kārtām aizsardzības ministru apstiprina augstākā padome bruņotajos spēkos turpmākajos divos sasākumos. Tātad, eh, nu, pilsoniskās varas pārstāvs būs tāda persona, ko ieceļ paši eh, armīnieki. Piekrīt šai, šai, šim amata kandidātam. Uh, Aizsardzības padomē ietilpst vecāki bruņoto spēku augstākie ierēģi, un tiem ir ļoti plašs mandāts. Tur teikts, ka lūk, viņi atbild par drošību un drošumu valstī Un tas, protams, var iet ar ļoti daudz ko, gandrīz jebko. Iepriekšējos gados esam redzējuši, ka ļoti daudzi e, pilsoņi tikuši tiesāti kara tribunālos bez jebkādām aiz, no nu, aizstāvības garantijām. Mums ir ārkārtīgi bail, ka tas tā arī turpināsies, ja konstitūcija zināmā mērā šāda, šādu sistēmu atbalsta. Un visbeidzot, militārais budžets. Saskaņā ar konstitūciju par to nelemi parlaments, bet tas ir viens konkrēts skaitlis e, budžetā, un līdz ar to visas pārējās detaļas informācija ir pilnīga, pilnība pilnībā ārpus jebkādas demokrātiskās kontrolas. Next is, uh, you... Tālāk cilvēktiesības. Jāsaka, šeit ir zinām uzlabojumi, varbūt salīdzinot ar iepriekšējo konstitūciju, kas tika pieņemta 2012. gadā. Šeit ir spēcīgāks formulējums attiecībā uz sieviešu un vīriešu tiesībām. Tas ir ļoti labi. Tāpat arī iekļauts aicinājums īstenot pasākumus atbilstīgai mm, pilsoņu grupu pārstāvībai parlamentā, tas arī ir labi. Tāpat arī pastāv noteikums par uh, ticības brīvību, bet nav par reliģijas brīvību kā tādu. Un reliģijas, reliģiskā brīvība kā tāda netiek aizsargāta ar konstitūciju, bet drīzāk tiek attiecināta uz tādu individuālo pārliecības brīvības principu. Uh, Konstitucionālās garantijas pārsvarā pievēršas e, trim, trim e, ticībām, kā jūs zinat, Eģiptē ir ļoti sen e, pastāv problēma ar citām reliģiskām grupām, kas nav daļa no šīm trijām galvenajām reliģiskajām grupām, un tas, protams, ir problemātiski. Tāpat arī šeit ir pants, kur tiek runāts par runas brīvību, izteiksmes brīvību, bet eh, mēs konstatējam, ka te tomēr ir ļoti daudz ierobežojumu. Ne šajā pantā, bet citos pantos, kas tāpat attiec uz šiem, šīm brīvībām. Pulcēšanās brīvība tiek paredzēta, bet tie teica, ka politiskās partijas nedrīkst tikt pamatotas uz reliģisko piedarību. Un, manuprāt, tas, ir, mm, tas nozīmē zināmu spriedzi un ir pretrunā tam, ka eh, nu, reliģija kā tādai jābalstās uz šariātu likumiem. Nu, tad ļoti dīvaini, kā tad šī partija vispār neatsauksies uz nekādiem reliģiskiem principiem. Kas, mūsuprāt, šeit nav iekļūs un kam šeit vajadzētu būt, ir ir, un salīdzinājumā tas ir ar Tunisiju, šeit nav neviena panta, kas skaidru un gaišu paskaidrotu, kā cilvēku tiesības tiek, eh, nu, aizsargātas. Te tikai tiek runāts, ka, lūk, tiesības ir tālāk jāveicina un jāveicina, kad sankcijas netiek paredzētas, bet mēs zinām, ka šāda vei, šādā veidā tiesības tiek apdraudētas, lai arī varbūt tekstuāli formulējumā, vārdiskajā formulējumā tas viss izklausās ļoti jauki. Un visbeidzot, es gribu teikt pāris vārdus par valsts un reliģijas kā institūciju attiecībām. 2012. gada konstitūcijā, ko pieņēma lielākā daļa musulmaņu brālības pārstāvi, šī joma bija ļoti pretrunīga, jo konstitūcijā daudz vairāk par to tik runāts. Tiek institucionalizēts arī tas, kā tiek interpretēts islams. Šajā, šis pants ir no šīs konstitūcijas izņemts. Bet tā vietā ir iekļauts pants par šariata likumu kas ir Eģiptei kopš 1980. gada, un kur te teica, ka lūk, šarieta principi ir galvenie tiesību aktu izcelsmes avote, un šī konstitūcija preambulā runā vairāk par, arī par konstitucionālās tiesas lēmumiem 80. un 90. gados, kas saistās ar, ar islama lomu. Un šie šie lēmumi zināmā mērā ierobežo islāma mācīšanas aptvērumu un iespēju uz tiesību aktiem, bet nu, no demokrātijas viedokļa raugoties, tomēr tas joprojām ir nedaudz problemātiski, jo ir nu, tādi pāris ļoti spēcīgi principi islama ties, tiesībās, kas nu, varētu ietekmēt uz likumdevējiem un ko likumdevēja Ēģiptē līdz ar to nevarētu nekā mainīt. Un viņu ie, pilnvars ir ierobežotas. Noslēgumā es gribētu teikt, ka mūsuprāt konstitūcija tiešām vēl ir tādā izstrādes procesā. Tas nav tāds jauns punkts, tās pamatā joprojām ir iepriekšējās konstitūcijas, tas tāds kā turpinājums, un lielākās bažas mūsos šobrīd raisa eh, militāro spēku loma un viņu pilnvars, un tas, un tad, tad, protams, arī šī prezidenta loma. Paldies, saka priekšādātājs. Nu, reizēm šķiet mēs mēdzam pielāgot eh, nu, šo prezidenta lomu tam, tai personai, kas šobrīd ieņem eh, šo amatu. Nu, tas, protams, jums jāņem vērā, bet nu, pret to mums būtu jāvēršas. Tas nav īsti pareizi. Labi, nu tad Fetiks kungs, lūdzu, jums vārds. Yes, Paldies, priekšsarētāji kungs. Jā, dāmas un kungi, paldies, ka uzaicinājāt mani Ierobežotajā laikā, kas man ir atvēlēts, es vēlētos e, apskatīt trīs būtiskas jomas. Pirmkārt, vispārīgas piezīmes par atšķirību starp Lībiju, uz kuras koncentrēšos savā prezentācijā, un Tunisiju un Ēģipti. E, koncentrēšos uz procesiem, atkal Lībijā, e, velkot paralēlus ar iepriekšējiem procesiem, kurus esam redzējuši attīstamies Ēģiptē un Tunisijā. Un noslēgumā neliela informācija par plānotajiem vai prognozētajiem rezultātiem, eh, kāds mēs varam saskatīt Lībijā. Sākotnējais piezīmes. Man aicināja nāk klajā ar secinājumiem par uh, Eģiptu un Tunisiju. Esmu piesardzīgs, jo, jo Eģipts un Tunisijas situācijā vēl ir pār agru teikt, uh, kas tur notiks. Šīs di divas konstitūcijas ir stājušās spēkā pirms diviem, trim mēnešiem, tā kā tas ir pats sākums. Sistēma, kā, kāda ir Irākā, tāda atkal Arābu reģionā, parāda, ka pārmaiņas var prasīt ievērojamu laiku izmaiņas konstitūcijā, jaunas konstitūcijas izveida, nu, tas nepiet, ar to nepietiek. Irākā ir nepieciešams bijuši vairāk gadi, gan arī desmit gadi. Protams, izjūtot arī spiedienu no sistēmas apakšējiem slāņiem. Otrakārt, Lībija, manuprāt, ir īpaša valsts, atšķirīga no Eģiptes un Tunisijas vairāk iemeslu dēļ, un es paskaidrošu. Pirmkārt, pietrūks centralizētu institūciju, tā var būt iespēja un varbūt arī risks. Iespēja tāpēc, ka tās ir tāds kārt blanšs principā, kopā ar faktu, ka pastāv eh, ļoti maz kaut kas tāds, eh, pie kā konstitūcijas sastādītāji var pieturēties. Tad eh, jāsaka, ka šis ir diezgan sarežģīts dokuments. Tā, savulaik tas tika rakstīts vēl monarhijai esot. Eh, tā kā jāsaka, diezgan maz ir kaut kas tāds, eh, uz ko var balstīties pašreizējā procesā. Tas ir atšķirīgi no situācijas Eģiptē un Tunisijā. Otrakārt, drošība ļoti svarīga, un tā ir īpaši jāņem vērā. Lībijā, atšķirībā no Irākas, eh, drošības situācija ir labāka. Centralizēts kontrols trūkums, protams, atstās savu ietekmu uz šo procesu, tur šaubu nav. Reliģija. Iespējams, tas nav tik aktuāls jautājums, salīdzinot ar Tunisiju un it īpaši Ēģipti. Es vēlos norādīt uz vienu normu, kas ir interesanta vecajā 1951. gada konstitūcijā Lībijā, kurā katrai reliģiskai kopienai tika piešķirta diezgan liela brīvība, tā tāda saudabīga norma priekš šī re, e, reģiona. Un ja jaunā konstitūcijas sastādītāja atgriezīsies pie iepriekšējās normas, tad e, attiecībā uz rodisko situācijas būtu diezgan optimistisks. Pāreiz perioda tiesiskums un nacionālā vienotība Lībijā varbūt ir svarīgāk pat nekā Eģipte un Tunisijā. Lībija varbūt ir uz izjukšanas uh, robežas atkarībā no tā, kā turpināsies eh, sarunas un kāds risinājums tiks galu galā šai procesā atrasts. Tas ir saistīts ar decentralizācijas procesu, iespējamu federālismu Lībijā, pie tā es vēl atgriezīšos. Un visbeidzot resursu jautājums. Uh, Tunisija un Eģipte, nu, šīs valstis ir diezgan eh, trūcīgas. Lībija ir salīdzinoši bagāta valsts. Ir ienākuma iespējas, bet no otras puses, protams, pastāvēs strīdi, domstarpības par gāzes un naftas resursu pārvaldīšanu, un tam būs ievērojami ietekme uz jebkādu veidu federālo vai decentralizēto sistēmu, kāda varētu tikt izveidota. Uh, Līdz ar to no vienas puses resursi ir pozitīvs aspekts, bet no otras puses tas var radīt arī riskus, paskaroties, kāda situācija atrisinās, risinās e, Irākā. Pa pašu procesu. Jāsaka, tas ir diezgan tipiski arābu valstīm, samazināt eh, konstitūcijas veidošanas laiku līdz minimumam. Redzēja to pašu arī Irākā savulaik, astoņos mēnešos sākumā plānoja konstitūcijas rakstīt, pēc tam četros, tad trijos, nu arvien mazāk laika atkarībā no, no eh, drošības iet, eh, situācijas ietekmes. Eģiptē tas bija ļoti īsts process. Iestādi, kas faktiski rakstīja šo 2014. gada konstitūcija balstoties uz rekomendācijām no ekspertu komitejas pieslīpēja šos noteikumus, paplašināja cik vien iespējams šo laika grafiku, bet tas viss notika ļoti īsi. Uh, Lībija, uh, Tunisijā, es atvainojos, uh, tas notika mazliet savādāk, process bija ilgāks. Gala pro, posms bija diezgan garš, bet varu secināt tagad, ka Lībija to ir ņēmusi vērā. Es redzu pozitīvus aspektus. Pašreizējā ko konstitucionāla deklarācija sākotnēji paredzēja īsu laika periodu, to pagarināja līdz četriem mēnešiem, un pavisam nesen ir arī norādes, kas liecina, ka uh, autori ir atzinuši arī to par īsu, līdz ar to tas pat var tikt pagarināts līdz 18 mēnešiem, un es vairāk iemeslu dēļ ceru, ka tā arī būs, un ka tiks ņemta vērā Tunisijas pieredze, kas būs pozitīva. Resursi, pieredze, kompetence. Ir tā sauktā februāra komiteja, kurai tika uzdots sastādīt plānu B, gadījumā, ja konstitūcijas sastādīšanas uh, process, kā tas paredzēts deklarācijā, izgāstos, un ja konstitūciju nevar sastādīt tik īsajā laikā, kā tas ir paredzēts, tad ir plāns B, un tad komiteja lapojās, ka savas rekomendācijas tiks sastādītas nebalsoties uz ārvalstu pieredzi, un tas man rada zināms bars, un Tunisija būtu pretēji pozitīvs, uh, piemērs. Konstitucionālās darba process e, tur lielā mērā tika ņemts vērā tieši ārvalstu pieredze, varbūt ne tiešā veidā uzaicinot um, ārvalstu ekspertus, bet bija zināms fórums un uh, Tajā piedalījās dažādās diskusijās eksperti, kas strādāja pie konstitūcijas sastādīšanas un tika ņemt vērā ārvalstu pieredze. Tas Tunisijā bija pozitīvs. Uh, Eh, savukārt šādu ārvalstu pieredzes lomu es Eģiptē, Lībijā. Protams, arī spēja eh, rast kompromisu ir svarīgi. Tunisija izgāja cauri šiem posmām, pilsoniskai sabiedrībai bija jāsaved kopā šīs dažādās interesētās puses, un, protams, ka notikumi Eģiptē, musulmaņu brālība, eh, loma un arī spēja sēsties visiem pie galda, sarunu galda. Eh, tas viss ir svarīgi, lai rastu kompromisu. Es redzu cerīgu situāciju Lībijā šajā aspektā. Gan eksperti, gan politiķi mēnešiem ilgi ir pielāgojuši noteikumus esošai situācijai, lai izdarītu spiedienu par attiecīgo lomu, tad šī brīža eh, redakcionālā komiteja eh, pārstāvēs trīs reģionus Lībijā, tas bija kompromiss, ņemot vērā to kritiku, ka eh, vecie reģioni varētu netiktu pārstāvēti iedzīvotāju mobilitātes dēļ, Ir arī citi piemēri, bet Lībijā es redzu vismaz mēģinājumu rast kompromisu, kas man uh, rada cerības. Un tad vēl par procesu. Konstitucionālajie grozījumi kompromisu. Manuprāt, kompromisu procedūra grozījuma iesniegšanai ir pārmērīgi novērtēta, jo grozījumu skaits, kas tur ir paskaroties pagātnē pēdējos desmit gados, ir ļoti neliels. Līdz ar to rodas jautājums. Uh, vai pastāv kultūra skatīt šo konstitucionālo sistēmu, kā tā ir attīstījusies, un tad izmantot tādu grozījumu izdarīšanas metodu, lai pielāgotu to labākai situācijai. Šobrīd vēl ir pāragri sacīt, vai Lībija izmantos citu pieeju, bet varu secināt, ka pašreizējā pagaidu konstitūcija, respektīvi deklarācija, ir tikusi grozīta ik pa laikam, lai pielāgotos situācijai kas, manuprāt, ir labi. Tātad nevis pielāgot noteikumus un izlikties, ka viss ir kārtībā un viss ir saskaņā ar plānu, um, ir atklāti atzīt, ka nepieciešams mainīt noteikumus, ka tie neatbilst situācijai. Tātad jāatgriežas atpakaļ un jāgroza konstitucionālais pamats. Un <clears throat> to es uzskatu par pozitīvu iezīmi. Pavisam īsi par eh, prognozējumiem rezultātiem. Manuprāt, trīs joms būs īpaši svarīgas. Cilvēktiesību aizsardzība, protams, otrkārt izpildu varas nākotnes eh, forma Lībijā, un trešais, protams, lielais jautājums, kas būs dominējošais, varētu būt sarunās, respektīvi decentralizācijas vai federālismu jautājums. Uh, Dažus no šiem aspektiem mēs varam, eh, protams, arī pieminēt jautājumu un atbilžu sadaļā, bet noslēgumā man ir divi komentāri. Pirmkārt, federālisms arābu pasaulē eh, īsti neiet kopā. Irākā mēs redzam, ka federālā sistēma ir pasludināta, bet eh, īpaši nedarbojas. Šobrīd tā attīstība notiek mazliet tā virzienā, bet federālisms ir ļoti uh, grūti īstenojama. Decentralizācija, administratīvā decentralizācija. Lībijā ir spēcīgi spēki, kas spiež uz administratīvu decentralizāciju. Paskroties eh, Tunisijas un Eģiptes situāciju 2014. gada konstitūcijas virzienā. Nu, tur nav īpaši nekas daudz darīts federālismu un administratīvās decentralizācijas virzienā. Abas virzās diezgan centralizēti. Vai tas pats būs iespējams arī attiecībā uz Lībiju? Nu, tur man ir zināmas bažas. Uh, ņemot vērā vēsturisko situāciju ar federālo sistēmu, resursu jautājums, kas e, nav vienmērīgi sadalīti, un tas radīs spiedienu uz e, šādu federālo sistēmu. Un visbeidzot attiecībā uz izpildvaras lomu. Šobrīd ir ļoti grūti prognozēt e, to, kurā virzienā Lībija virzīsies, Eģipte tika pieminēta kā pusprezidentāla sistēma šajā reģionā. Tas bieži vien nozīmē spēcīgi centralizētu prezidentiālu sistēmu, kā tas Eģipte varbūt Lībijā. Tas viss vēl tiek debatēts. Ir spēki, kas izdara spiedienu, lai panāktu tieši šādu rezultātu, līdzīgu Eģiptes un Tunisijas modelim, spēcīgu centralizētu izpildu varu, kuras gal galī ir prezidents, bet ir tikpat lieli spēki, kas mēģina izmantot pašreizējā situāciju, parlamentāro izpildvaru veidot. Tādā pārējai periodā šobrīd izpildvaru ir atkarīgi no parlamenta un ir spēcīgi eh, interesētās puses, kas eh, centīsies saglabāt šādu sistēmu, tā kā Lībija, protams, var izvēlēties arī atšķirīgu ceļu no Tunisijas un Ēģiptes. Paldies! Paldies, saka turpina priekšsarētājs. Paldies arī jums. Anna. Tev ir iespēja uzdot pirmos jautājumu. Liels paldies! Ļoti interesanta mm, prezentācija. Un žēl, ka mm, tik maz kolēģu eh, to dzird. Kas attiecas eh, uz Ēģipti, es eh, piekrītu bažām par bruņoto spēku lielo lomu un pat par to, kā aizsardzības ministrs ir pat pakļauts eh, bruņoto spēku kontrolē. Un tas, nu, nekādi nekla, nekvalificējas kā demokrātiska sistēma. Un tā nav prezidentāla sistēma pati par sevi, bet uh, drīzāk uh, te ir vērojama milzīga bruņoto spēku kontrola. Uh, Es gribēju, lai pirmais runātājs varbūt vairāk pastāstītu par to, kādā veidā uh, tiek eh, traktāts šāriats un sieviešu tiesības. Es zinu, ka tas ir radījis uh, ievērojamas bažas jau no visa, visa šī procesa sākuma Un kaut arī sievietes bija revolūcijas avangardā, jau no paša sākuma tām uzbruka uh, policijas spēki, tika veiktas jaunavības pārbaudes un tam līdzīgi. Un Tāpēc es gribētu zināt, kā jūs uh, traktējat šīs uh, sieviešu pamatiesības un vai atsaucis uz šāriatu. Atbilst uh, cilvēktiesību aizsardzībai musulmaņu brālības uh, sākotnējā versijā. Un, protams, ka viens no šāriāta aspektiem ir arī nāves sots, un es nezinu, varbūt ir vēl kādi citi fiziski sodi, kas ir paredzēti. Es ceru, ka mēs varbūt vairāk kaut ko par to dzirdēsim rītdien no Eģiptes ārlietu ministra. Un uh, mūsu prāta bāžas rais arī fakts, ka 500 uh, cilvēki tikko ir notiesāti uz nāvi. Un tas ir ārkārtīgi satraucoši ne tikai juridisko uh, seku dēļ, Jo tad, ja 500 cilvēki, kas esot musulmaņu brālības eh, locekļi, tiek notiesāti uz nāvi, tad eh, pat ņemot vērā šī brīža juridisko situāciju, eh, droši vien, ka tas raizīs, raisīs situāciju, ka tūkstošiem cilvēku viņiem pievienosies. Fītkas kungs, es ļoti piekrītu tam, ka jūs veicāt uh, stingru nošķīrumu starp Lībiju, Tunisiju un Eģipti. Un, manuprāt, Lībija varētu daudz mācīties no Tunisijas procesa. Tomēr es redzu, kādas ir tās problēmas, ko jūs raksturojat. Un ir vēl viena lieta. Jūs reizēm salīdzinājāt situāciju ar Īrāku. Uh, Un te es gribēju pieminēt arī situācijas pasliktināšanos Afgan Afganistānā, jo es ir milzīga atbildība par to, lai milzīgajā Lībijas geogrāfiskajā telpā, kas uh, savulaik, kur savulaik tika uzglabāts daudz ieroču, ka Lībija pašlaik uh, tiek paliek viena, netiek veiktas reformas uh, drošības jomā nav pat uh, spēcīgu centrālās valsts, varas iestāžu, un arī bruņoties spēki nav gatavi aizsargāt savu valsti, tāpēc Lībija ir kļuvusi par patvērumu teroristu grupām, kuras tur šobrīd darbojas, un ir diezgan pretīgi redzēt, kā valstī, kur, kā jau jūs teicāt, islāma pieredze nav gluži fundamentālistiska. Pašlaik ir ārvalsta spēki, kas eh, ar muftiju palīdzību pauž eh, savus eh, uzskatus, nosakot aizliegumus sievietēm, un tas, neat, Tas neatbilst līdzšinējai islāma praksē Lībijā, un es domāju, ka tas nekādi situāciju valstī neuzlabo, un tas ietekmēs arī politisko procesu. Vēl es gribēju jums jautāt, kā jūs vērtējat šārijāta koncepciju? Kā tas uh, sasaistās ar uh, sieviešu tiesībām? Un vai Tunisijas modeli ir iespējams importēt uz citām valstīm, vai arī tur veidosies negatīvāka situācija. Vēl jūs runājāt par konstitucionālās redakcijas komiteju un teicāt, ka tur ir pārstāvi no visiem reģioniem, bet uh, tur nav pārstāvētas visas minoritātes. Kā tiek risināts šis jautājums, jo mēs zinām, ka pas, pašlaik eh, pastāv eh, zināmas eh, problēmas ar riema zirmi minoritātēm, un tas mūsos rada satraukumu. Liels paldies! Tagad es došu vārdu runātājiem, lai viņi varētu atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Rezendes kungs, lūdzu. That's it. Okay. Labi. Vispirms es gribēju piekrist mana kolēģa sacītājiem par šiem trim procesiem. Es pilnībā viņam piekrītu. Kā organizācija mēs esam bijuši iesaistīti visos trijos eh, šajos procesos - Tunisijā, Lībijā, un Tunisijā mums eh, radās iespējas, ka viņi ir gatavi sadarboties. Un mēs uh, sapratām, ka ir nepieciešams apmainīties ar šādu salīdzinošo informāciju, lai uzlabotu sārunu vešanas procesu un konstitucionālajā procesā. Tie ir tādi mirkļi, no kuriem ir iespējams mācīties gan sabiedrībai, gan plašsaziņas līdzekļiem. Tas ir mācību process par to, kā darbojas demokrātija. Protams, ka tas ir sarežģīts process un uh, nav gluži modelis eh, panākumiem. Atbildot uz jūsu jautājumu par šāriātu. Pašlaik tas ir paredzēts visās eh, konstitūcijās, izņemot eh, Tunisiju un Libānu, un to, protams, ir iespējams interpretēt dažādi. Tas var būt tāds morāls aicinājums un aicinājums tiesnešiem un deputātiem paturēt šos principus prātā, kad viņi strādā pie eh, jauniem likumiem, bet, eh, manuprāt, eh, Ēģiptē tas ir ļoti centrāls jautājums. Un tur konstitūcija tika gatavota balstoties uz to, ka šārijāts ir tiesību aktu centrālais avots, ka to ir jāievēro visām tiesām, un līdz ar to tas zināmā mērā uh, ierobežo šarijas, šarieta darbības jomu Ēģiptē. Pasaules uh, uzdevums uh, nav traktēt uh, vai Ēģiptes tiesību at, akti atbilst šarieta uh, principiem, bet uh, ir skaidrs, ka tas atbilst Korāna principiem un sajūta ir tāda, ka kompromisi tur nav iespējami. Es neesmu eksperts šārieta jautājumos, bet es saprotu, ka viens no tādiem piemēriem varētu būt tāds, ka meitām pienākas mazāks mantojums nekā dēliem. Tas ir tikai viens no šādiem noteikumiem. Un ja jūs paraugāties uz 11. pantu Eģiptes konstitūcijā, tur ir teikts, ka ir jāpanāk vienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm ekonomiskajās, sociālajās, kulturālajās tiesībās. Tas tad ir arī parlamenta uzdevums raudzīties, kur panākt līdzsvaru starp šīm potenciāli strīdīgajām normām. Runājot par sieviešu pārstāvību, manuprāt, 11. pānta otrais, liku, otrais punkts ir itin pozitīvs. Tur ir teikt, ka ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu sieviešu pārstāvību abās parlamenta palātās. Uh, piešķirot sievietēm arī tiesības tikt ievēlētam augstākajās, am, augstākajos amatos un tieslietu struktūrās. Un tas, protams, izskatās uh, labi, es nezinu, vai tas uh, rītdien tā arī būs, bet šādas saistības uh, turpināt vienlīdzības uzlabošanu pastāv. Vēl viena lieta, kas šķiet kritizējama, ir tas, ka valsti ir uzdevums aizsargāt uh, mātes ar bērniem, nodrošinot tām iztikas līdzekļus. Varbūt, ka tas no vienas puses ir labi, bet no otras puses uh, cilvēki pauž uh, satraukumu uh, par līdzsvaru, līdztiesībā un varbūt uh, tur ir nepieciešami citi formulējumi, bet uh, tas, protams, saistās arī ar konstitūcijas interpretāciju. Lielas paldies! There we go. There we go. Now I'm there. Yes, thank you for the questions. Uh, I'll start. Paldies par šiem jautājumiem. Es sākšu ar drošības situāciju un atkal runāšu par mācību stundām. Manuprāt, ir apbrīnojami tas, ka Libijā izskan ierosinājumi ierobežot uh, bruņoto spēku lomu attiecībā uz uh, konstitūcijas veidošanu un to, kā tas uh, praksē notiek, un manuprāt, tā ir ļoti pozitīva mācības stunda. Ja tas tiek uh, vismaz provizoriski iekļauts konstitūcijā, un tas tiek skaidri arī pateikts. Un, protams, ir svarīgi šeit runāt par centrālām militārām struktūrām, uh, un var gadīties, ka visu šo procesu pārtrauc eh, daži indivīdi, kas eh, savu personīgo mērķu vārdā iesaistās ieroču uzplat, izplatīšanā un tam līdzīgi, bet viens, viens no tiem būtiskajiem aspektiem, kur bruņotajiem spēkiem vajadzētu spēlēt ierobežot lomu, ir konstitūcijas veidošana, un tas, manuprāt, ir pozitīvi. Jūs pieminējāt arī nāves sodu. Ir tiešām apbrīnojami, ka Ēģipte ar nolūku neiekļāva savā likumdošanā uh, tiesības uz uh, dzīvību. Es redzu, ka Tunisijā ka Lībija izvēlas par pamatu Tunisijas pieeju, un būtībā jau tas nav nekas pārsteidzošs, ja mēs paraugāmies uz 51. gada konstitūciju un pamatiesību aktu un salīdzinām ar to, kas šobrīd notiek Tunisijā, tad situācija ir ļoti līdzīga, bet ar vienu izņēmumu, proti to, ka nav ierobežojuma klauzulas, kas bija Ēģiptes 51. gada konstitūcijā un tas mani noved pie jautājuma par cilvēktiesībām, kuros ietilpst arī sieviešu tiesības. Es tiešām piekrītu, ka Tunisijā pašlaik uh, ir pieņemta doma, ka cilvēktiesību konceptualizācija un to aizsardzība nav saistīta ar 100, uh, 200 vai 300 normām par cilvēktiesībām. Jā, varbūt ļoti īsa kodolīga konstitūcija, Un tad, ja jūs uztraucaties par likumdevēja tiesībām ierobežot šīs tiesības, ja jūs neraugāties uz sieviešu tiesībām, ņemot vērā daudzas eh, dažādas izsmalcinātas eh, noteikumus, kas attiecas cilvēktiesībām, bet dažus pamatprincipus, tad, manuprāt, šeit Tunisijas modelis cerams izplatīsies arī uz Lībiju. Tas būtu lieliski, jo es eh, daudzās valstīs esmu cīnījies par samērīgumu ideju. Neredzu, ka tas notika Eģiptē, bet Tunisijā šobrīd to redz un tikai prakse parādīs, vai tas dzīvē īstenosies, bet kā konstitucionāls princips tas ir paredzēts un, manuprāt, tā, tā ir eh, cerība pilna zīme. Es jau savā sākotnējā prezentācijā sacīju, ka 51. gada konstitūcijā uh, Un arī šobrīd eh, Tunisijas eh, konstitūcijā ir paredzēts, ka islams ir valsts reliģija, un tāda ir dzīves realitāte. Un tas, kā valsts varas iestādes organizē dzīvi, kā tiek risināti konstitucionāli jautājumi, kā tiesas interpretē konstitūciju, to visu arī pierāda. Un konstitūcijā ir teikts, ka valsts garantē eh, aizsardzību ne musulmaņiem. Manuprāt, tas ir ļoti jauki un šobrīd notiek liela koncentrēšanās uz 51. gada konstitūciju nevis cilvēktiesību aspektu dēļ, bet federālismu principu dēļ. Es nezinu, kā tas viss eh, darbosies praksē, jo kaut arī šīs normas eh, bija diezgan eh, sarežģītas. Šī konstitūcija būs atkarīga no to reģionu spējas, un faktiski šie reģioni jau vēl nemaz eh, realitātē neeksistē, bet tas būs atkarīgs no viņa spējas eh, ministru līmenī nošķirt eh, varas, veikt varas, īstenot varas dalīšanas principu, bet, kā jau teicu, runājot par reliģiju, islāms Libijā būs valsts reliģija, tomēr es ceru, ka mērenā versijā uh, Kaut vai tikai tāpēc, ka ir lielāka tolerance un mazāk uh, fundamentāla pieeja islamam. Jūs pieminējāt minoritātes. Es savā runā pieminēju, ka ir nepieciešami kompromisi konstitūcijas gatavošanas procesā, un tas attiecas arī uz Līviju. Lībiju. Es sāradzu zinām cerību stariņu tajā, ko dara Tunisija, jo jau sākumā bija skaidrs, ka kompromiss ir nepieciešams, ir nepieciešama kompromisa komiteja, kas uh, virzīs lietas uz priekšu, un ka ir jāsamierinās ar to, ka viens varbūt kaut ko iegūst, otrs uh, kaut kur piekāpjas, un tā ir mācība stunda, kas arī zināmā mērā ir gūta Lībijām. Mēs redzam, ka mm, minoritātes tur ir pārstāvētas 60 uh, locekļu komitejā. Pašlaik tur jau darbojas 74 pārstāvi. Un tā kā daļai tas saistās ar to, ka minoritātes arī nevēlas pašas iesaistīties šajā procesā. Pastāv nacionālā pārējais padome ir eh, panākusi noteikumu, ka kompromisi tiek panākti ar divu trešdaļu vairākumu visizšķirīgākajos jautājumos, mēģinot ņemt vērā arī minoritāšu viedokli vismaz tajos jautājumos, kas eh, tās tieši skāra. Un varbūt ar to arī pietiek, lai ņemtu viņu viedokli vērā. Konsens uh, nav īsti definēts, uh, nav īsti skaidrs, kā tas viss ietekmēs nacionālo dialogu, bet ja mēs raugāmies uz Lībiju un attīstību pēdējo pāris gadu laikā, es redzu, ka šādu konsensu ir iespējams panākt un ka minoritāšu tiesības tiek ņemtas vērā. Un tas droši vien notiek uh, arī Tunisijas dēļ, jo tas ir piemērs uh, turpat durvi priekšā. Liels paldies! Gribējos informēt, ka mūsu abu godājumu ciemiņu pētījumu rezultāti komitejā pavisam drīz būs pieejami, un šī savā ziņā bija provizoriska pētījumu rezultātu prezentācija, bet manuprāt šī bija ļoti pamācoša diskusija, un mēs patiešām gaidām pētījumu reālos rezultātus. Paldies abiem runātājiem! Have you finished the coffee? It's okay.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

So let's move to the next item on our agenda. And... Pārējiem pie nākamā punkta darba kārtībā. Tā ir viedokļa apmaiņa ar Fathallahu Silmasi par Savienības vidusjūrai sekretariāta veiktajiem pasākumiem pašreizējā dienvidu kaimiņu reģiona kontekstā. Man ir milzīgs prieks uh, paziņot, ka šeit ir klāt arī mūsu bijušais uh, kolēģis Mendes uh, de Vigo, uh, kādreizējais Eiropas parlamenta depos, deputāts un šobrīd Eiropas lietu ministrs Spānijas valdībā. Mhm. Esat laipni aicināti šeit parlamentā. Mēs ar lielu nepacietību gaidam jūsu prezentāciju par Savienību vidusjūrai notika diskusija 2008. gadā, droši vien, ka daži no jums to vēl atceras, un ir ļoti labi, ka šobrīd mēs varam jums pastāstīt par Savienības darbību, un došu vārdu jums uz, nu, teiksim, kādām desmit minūtēm, un tad mūsu kolēģi eh, varēs diskusijā jums uzdot eh, jautājumus. Tagad Sidžil Masī vārds jums. Merci beaucoup. Eh. Lielas paldies, priekšsādātāji. Dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti, valsts sekretāra Devigo kungs, mani draugi šajā parlamentā. Dāmas un kungi, labdien visiem un paldies arī ārlietu komitejai, kura man ir ļāvusi izteikties jūsu priekšā, lai pastāstītu par Savienības vidusjūrai ģenerāla sekretariāta darbību. Vispirms es gribēju pateikt dažas uh, vārdas Spānijas valsts sekretāram, uh, kurš man ir labs draugs un kuru es ļoti cienu par uh, viņu iesaistīšanos Eiropas jautājumu risināšanā un Savienības vidusjūrai risināšanā. Un To es saku uh, laikā, kad Spānija ir zaudējusi ievērojumu valsts vīru. Šodien notiek uh, valsts bēres apbedīšana, un es zinu, cik būtisks šis zaudējums ir Spānijai. Mēs visi uzskatām, ka tas ir milzīgs zaudējums valstī, kas uh, kas mēs atceramies, cik ļoti šis cilvēks mūs iedves, iedvesmoja pārējā uz to demokrātiju, kādā mēs šobrīd dzīvojam. Jūs eh, priekšsādātāji pieminējāt 2008. gadu, bet es eh, jums pastāstīšu par 2014. gadu un tālākajiem, nu, lai pastāstītu, kādā situācijā mēs šobrīd esam, ko mēs daram, un arī par to, kā mēs eh, turpmāk virzīsimies uz priekšu ja man būtu jāskaidro, kāda ir Savienības vidusjūrai loma, tās galvenā misija šodien, ņemot vērā, protams, arī tās uh, operatīvās lietas, ko dara sekretariāts Barcelonā, man ir jāteic, ka mūsu misija, un tā, protams, nav vienkāršākā misija, bet ļoti nepieciešama misija, ir reģionālās sadarbības un reģionālās uh, integrācijas stiprināšana vidus jūras reģionā. Dāmas un kungi, es gribēju jums teikt, ka ar pazemību, bet uh, arī ar apņēmību es uh, varu teikt, ka reģionālā in integrācija mm, vidus jūras reģionā ir viena no zemākajām uh, pasaulē, viena no vājākajām pasaulē, un es saprotu, ka reģionālās sadarbības un integrācijas stiprināšana ir daļa no risinājuma visiem tiem ekonomiskajiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs šajā reģionā saskaramies. Un tāpēc mēs esam izlēmības pilni strādāt reģionālās sadarbības uzlabošanā. Un es saprotu, cik grūts ir šis uzdevums, kādas ir tā robežas, un es saprotu arī, ka šobrīd varbūt integrācijas ātrums nav pietiekami liels, bet uh, mēs virzāmies uz uh, reģionālu integrāciju un sadarbību. Divas uh, lietas, kas raksturo savienību vidusjūrai, ir uh, tas, ko mēs saucam par co-ownership, un tas ir institucionāls satvers, kas apvieno vidusjūras uh, ziemeļu un dienvidu valstis. Un nav tā, ka ziemeļi runā ar dienvidiem vai dienvidi tikai runā ar uh, ziemeļiem, bet uh, mēs kopīgi nosakām kopīgu darba kārtību, kopīgu stratēģiju, kopīgas, uh, kopīgās intereses. Un es uh, šodien jums godīgi varu teikt, ka es saprotu, uh, cik apjomīgs ir šis uzdevums, un eh, saprotu arī, ka mēs esam uz eh, pareizā ceļa. Un ņemot vērā šo kopīgo atbildību, mums ir divi līdzpriekšnādātāji. Šobrīd tā ir Eiropas Savienība, kā globāls eh, spēlētājs, kas pārstāv Ziemeļus, un Dienvidu prezidentūra šobrīd pārstāv Jordāniju. Tā tad ir arī divas, eh, pirmās eh, divas prezidentūras šai savienībā bija Ēģipta un Francija. Un šobrīd Ziemeļu līdzprezidentūra reprezentē Eiropas Savienību. Tas ir ārkārtīgi uh, būtiski, lai nodrošinātu konsekvenci ar Eiropas kaimiņu attiecību politiku, ar visiem tiem instrumentiem, kas Eiropas Savienībai ir šajā jomā, lai mēs varētu nodrošināt uh, konsekvenci, ņemot vērā mūsu uzdevumus. Un vēl es gribēju teikt, ka uh, šobrīd ir 45 valstis, 28 ES valstis, uh, 15 uh, um, vidusjūras dienvidu valstis, tajā skaitā arī Balkānu valstis. Un, nu, tā ir ļoti specifiska institucionāla uh, konstrukcija, kura ir savu pievienotā vērtība, un man kā faktu nākas konstatēt, ka tā ir vienīgā pastāvošā uh, organizācija, kura apkopo dienvidu, austrumu un ziemeļu vidusjūras valstis, kuras visas kopīgi sēž pie viena liela galda. Un šī dinamika, kuru raksturo arī abas uh, līdzprezidentūras, Jordānija un Eiropas Savienība, uh, kopš 2012. Eh, gada nodrošina priekšnosacījumus eh, jaunai Savienības vidas jūras uh, eh, dinamikai, kas balstās uz trim pīlāriem. Pirmais pīlārs ir institucionālais pīlārs, un to es gribētu raksturot ar diviem piemēriem. Pirmkārt, tā ir uh, ministru tematisko konferenču rīkošana 2013. gada septembrī mums notika ministru konferences par sieviešu lomas stiprināšanu šajā reģionā. Oktobrī Briselē mēs rīkojām konferenci par transporta jautājumiem, decembrī joprojām Briselē konferences par enerģētiku, februārī atkal Briselē konferenci par rūpniecību. Un tādējādi Un, un tagad pēc eh, dažām nedēļām mums notiks vēl viena konference par vīdes jautājumiem, un vēl viena šāda konference ir plānota līdz gada beigām. Tātad šajā formātā ministru konferences eh, mēs tiekamies, eh, un šī sadarbība tiek pātrināta un uzlabota. Otrs piemērs šajā institucionālajā pīlārā ir struktūras, kas atbalsta šo procesu. Uh, Te es gribēju īpaši pieminēt uh, Vidusjūras uh, Savienības uh, parlamentāro asamblēju, kā arī šī parlamenta priekšsādātāju Martinu Šulcu, kurš uh, ir ļoti efektīvi strādājis, lai piešķirt jaunus stimulus. Uh, un un uh, pēc tam Jordānija pēc kaut kāda laika nodos savu prezidentūru Portugālē. Un mēs saprotam, ka, šo dinami, ka šos procesus pavada pieaugoša dinamika un tiek vērot arī sinerģijas efekti. Šajā reģionā attiecību dinamika palīdz uzlabot arī sociālo un ekonomisko lietu komiteja, kas pavada reģionālās eh, sadarbības dialoga konsolidāciju un uzlabošanu. Tas būtu pirmais pīlārs. Otrs pīlārs ir. Tā tad ir eh, reģionālās sadarbības platforma, kas uh, Vidusjūras Savienībai ļauj un tās sekretariātam ļauj uh, strādāt kopā pie iniciatīvām, pie sanāksmju tēmām, kurās iesaistās dažādi nozaru pārstāvi, pilsoniskā sabiedrība, akadēmiķi, parlamentārieši un daudzas citas iesaistītās puses, lai tiekoties varētu runāt par konkrētām tēmām, piemēram, nodarbinātības veicināšana, enerģijas jautājumi, vīde un tam līdzīgi. Un šīs platformas loma ir ārkārtīgi būtiska, jo tā ir mm, rūpīgi saskaņota arī ar Eiropas Savienības dienestiem, ar kuriem mēs uzturam izcilu sadarbību, lai varētu noturēt uh, pienācīgas diskusijas, uh, uzturēt pienācīgu dialogu un īstenot uh, konkrētus projektus, lai to visu īstenotu dzīvēm. Trešais pīlārs, uh, piedodiet, ka es runāju tik uh, kodolīgi, bet uh, ja jūs man uzdosiet jautājumus, es uz tiem atbildēšu, ir Tas pīlārs, kurā mandāts ir dots sekretariātam, tie ir konkrēti projekti, un te es varu jums apliecināt, ka reizēm eh, varbūt eh, jūs eh, neesat bijuši par to pienācīgi informēti, un es pieļauju, ka mums ir vairāk jāstrādā, lai jūs vairāk par to, labāk par to informētu. Uh, proti par to, kādā veidā Vidusjūras Savienība uzsāk šos projektus, kā tie tiek īstenoti. Daudziem projektiem mēs jau esam uzsākuši otro posmu, kas balstās uz pirmajā posmā gūtajiem panākumiem un kas mums ļauj šos projektus paplašināt, turpināt paplašināt arī geogrāfiskā plāksnē. Tas viss notiek balstoties uz uh, uzlabotas sadarbības uh, pamatu, jo ir 43 dalība valstis, bet uh, ne jau katrā projektā ir nepieciešama 43 valstu iesaistīšana. Mēs balstamies uz uh, tādiem projektiem kā Eiropas Savienība un citiem modeļiem, kas mūs iedvesmo. Uh, bet eh, ņemot vērā šo pastiprinātās sadarbības eh, ģeometriju, mēs panākam to, ka šie projekti gal galā gūst 43 eh, dalībvalstu atbalstu, un tas mums ļauj strādāt, atvēroties tām valstīm, kuras neiesaistījās šo projektu pirmajā īstenošanas posmā. Un te es minēšu vienu piemēru. Nākamnedēļ Barcelonā mēs uzsāksim jaunu projektu, un es uh, uzskatu, ka man ir ļoti svarīgi jums pastāstīt šo informāciju. Tā ir iniciatīva ilgstošai pilsētvidas uh, attīstībai, balstoties uz kuru vairāku institūciju mm, savienība, iesaistoties uh, Eiropas investīciju bankai un citām struktūrām, Francijas attīstības aģentūrai un citām struktūrām tiks izveidu, un, protams, iesaistot arī Savienības vidus jūras ģenerāla sekretariātu, mēs uzsākam procesu, kura mērķis ir izvēlēties ilgspējīgas pilsētas vidus attīstības 15 projektus vidus jūras reģionā, nodrošinot to, ka vismaz viens projekts tiek eh, īstenots eh, deviņās valstīs. Šobrīd mēs esam izvēlējušies 15 projektus. Nākamnedēļ Barcelonā šī iniciatīva tiks eh, formāli atklāta, un labā ziņa visiem ir tāda, ka realitātē mēs esam identificējuši vairāk nekā 15 projektus, un tas mums ļauj sākt jau domāt par nākamo fāzi un par šiem ilgtspējīgas pilsētvidas attīstības projektiem, kas mums ļaus ņemt vērā vīdes aspektus, ilgtspējīgu attīstību, nodarbinātības veicināšanu un kas mums ļaus atbildēt uz uh, ekonomiskajiem izaicinājumiem vidusjūras reģiona pilsētu vides uh, uzlabošanā. Un runājot eh, par Vīdusjūras reģionu mēs ļoti bieži esam runājuši par neiespējamām lietām, bet es domāju, ka tagad ir jāsāk domāt par to, kas ir iespējams. Un balstoties uz to, mēs varam veidot savu politisko redzējumu. Mēs zinām, ka kādi tur ir mūsu galvenie mērķi, bet balstoties uz to, balstoties uz šādu augšup vērstu pieeju, Mēs varam domāt par dažādu valstu sociālo ekonomisko attīstību. Manuprāt, tas sniedz reāli pievienoto vērtību un tas ļautu padarīt uh, vidusjūras reģionu par vietu, kur tiek nodrošināta sinerģija veidošana, savstarpēja papildināmība un sadarbība. Lielas paldies, Sidžula Masī kungs! Like... Un tagad virkni kolēģi vēlas izteikties un uzdot jums jautājumus, acīm redzot, nāk klajā ar, ar komentāriem. Sala, Sala Frankskungs jums pirmajam vārds, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Liels paldies arī jums, ģenerālsekretāra kungs. Priecājos jūs šeit redzēt ārlietu komitejā. Domāju, ka mēs varam būt ārkārtīgi apmierināti, ka, lūk, um, redzam šeit tādu personu, kas vada tādu iestādi, kam tiešām ir vīzija un ambīcijas, un kas vēlas veidot saiknes šajā reģionā. Nu, jūs izklāstījāt savu vīziju un redzējumu ļoti realistiskā veidā. Jo politiskā griba, protams, ir priekšnosacījums visam, bet ar to vien nepietiek. Ir ļoti liela nozīme arī dažādu veidu apstākļiem un sakritībām, tas nospēlē savu lomu, Un gal galā mums ir jāņem tie šādi, nu, vietējie nosacījumi arī vērā. Tas var mainīt situāciju. Tāpēc priecājos, ka esat realistisks tajā brīdī, kad, lūk, izklāstījāt mums savu vīziju Eiropas Savienību. Protams, strādā pie tā, lai konsolidētu šos projektus. Um, Eiropa padomu nāca klajā ar SRM priekšlikumu pavisam nesel. Mums ir arī e, Eiropas Āfrikas samits, kas turpinās tie, norisinās tieši šobrīd. Eiropas Savienība un Vidusjūras dienvidu krasta valsts, protams, viss ir nobežījušās katra par saviem konkrētajiem apstākļiem un situāciju. Un, protams, ka šī situācija tiek izspēlēta attiecībā arī uz Arābu pavasari. Un tāpēc man ir jums šāds jautājums, ģenerālsekretārkungs. Cik lielā mērā jūsu mērķi un vīzija? jūta ietekmi no tiem notikumiem, kas norisinājās pēc arābu pavasara. Un es runāju par šīm konflikta jomām - Sīriju, Ēģiptu, Lībiju un varbūt pat arī Libānu. Kādu ietekmi jūs eh, sajūtāt? Un otram kārtām gribētu detalizētāk no nu jums dzirdēt eh, kaut ko arī par to, kas attiecas uz finanšu jautājumiem. Cik lielā mērā jums ir resursi, kas jums ir nepieciešami, lai risinātu un panāktu tās prioritātes, ko jūs nu pat mums izklāstījāt? un iedziļinātos detaļās, iedziļinoties detaļās, pievēršoties konkrētiem, pavisam nesen novēroju, ka jūs noturējāt ministru sanāksmi rūpniecības ministriem 43 jūsu organizācijas valstīm, un jūs radījāt rīcību, izstrādājāt rīcības prānu, plānu laikam no šī līdz nākamajam gadam, un uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi tā strādāt, ņemot vērā, cik lielu nu, lomu šeit spēlēm, piemēram, maziem vidējiem uzņēmumiem, ja MVU. Ja Viņiem, nu jāsaka, nav ne maza, ne vidēja loma, nē, tā ir ļoti nopietna loma, un tas jāņem, protams, vērā. Kā jūs šo niansi ņemat, ņemāt vērā izstrādājot rīcības plānu kopā ar Rūpniecības lietu ministriem? Paldies par uzmanību, liels paldies, turpin priekšādātājs tālāk Milan Monkungs. Paldies priekšādātājiem. Arī es gribu teikt, ka priecājos jūs šeit redzēt, ģenerāls sekretāra kungs. Mēs jau esam pazīstami vairākus gadus, katru reizi no jauna priecājušies šeit redzēt un priecājos, ka jūs izrādāt interesi par Eiropu un par um, dienvidu, dienvidu reģionu pie vidusjūras. Kā jūs zinat, Eiropas Savienības iestādēm tas ir svarīgi, Eh, un priecājos arī par to pozīciju, kādu jūs izklāstījāt šo pēcpusdienu. Tajā ļoti labi redzējām, ka situācija patiešām risinās ļoti labi, tīri no institucionālā skatu punkta raugoties. Nu, jāsaka, tas nebūtu nav vienkārši, kā jau Sala Frankas kungs teica. Uh, Um, Eiropas Savienība, protams, šobrīd norūpēsies pati par savām problēmām, ir arī finansiāla rakstura problēmas, un, bet otram kārtam, protams, arī ir politiski jums rodas grūtības eh, visu šī arā pavasara notikuma rezultātā. Tāpēc gribu teikt jums paldies, paldies par jūsu apņēmību, par darbu, par jūsu vīziju, un gribu jums visbeidzot uzdot šādu jautājumu. Vai jūs jūtat optimismu attiecībā uz to, ka, nu, ko varētu darīt Eiropas Savienība? Kā mēs varam jums palīdzēt? Jūs runājāt par Eiropas Investīciju bankas lomu un kā jūs sadarbojaties ar to, bet ja skatāmies uz skaidriem, tad 2013. gadā konstatēju, ka no 71 miljārda eiro, kas tika aizdevumos piešķirti, ko veic EIB, dienvidu kaimiņu attiecību valstīm, eh, nu, jāsaka, bija ļoti maz resursu, tikai 600 miljonu eiro tika aizdoti šīm valstīm, tātad pavisam neliela, neliela daļa no kopējās summas. Vai Eiropas investīcija banka ņem vērā to, ka šīm valstīm ir lielākas vajadzības, ja nākotnē pievērsīs vairāk uzmanību šim reģionam un vidusjūras dienvidu reģionu valstīm, jo tas taču ir ļoti sasaistīts arī ar turpmāko nākotnes veidošanos. Paldies tālāk, Anna Gomeša. Euh, merci, monsieur le secrétaire général. Paldies, ģenerālsekretār kungs. Gribēju jums uzdot jautājumu Nu, par šo atbildības uzņemšanos, ko jūs uzsvērāt. Nu, mēs šobrīd mēlamies lūk integrēt šai visā reģionā arī tādu valsts, kas pirms, to, pirms tam to īsti nemaz nevēlēs, un te runāja par Lībiju. Tā ir valsts, kurā politiski apstākļi ļoti sarežģīti, un tātad, ko darāt jūs? Uh, Eh, parlamentārajā savienībā, lai integrētu Lībiju, lai panāktu to, ka tā līdzdarbojas šajos procesos, lai tā piedalās reģionālajā sadarbībā. Paldies! Thank you very much. So, Mr. Secretary. Paldies! Nu tad lūdzu, ģenerāla sekretāra, jums, jums iespēja atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Liels paldies! Nu, tiešām trīs ļoti saprātīgi jautājumi no ļoti saprātīgiem deputātiem par tēmu, pilnīgi noteikti. Godātais Salafrankas kungs. Pirmām kārtām, pirms atbild uz jūsu uzdotajiem abiem jautājumiem, gribu tikai teikt, lūko, jūs atsaucāties eh, uz eh, vienu no manā, manom ievardotiem minētajiem temiem, respektīvi Āfrikas Savienību, uzskat, ka tas ir ļoti svarīgi. Tieši šajā brīdī, kad Eiropa lūk Eh, nu, rīko šo Eiropas Savienības Āfrikas samitu, ir svarīgi, lai Āfrikas dimensija tiek skatīta integrēta kopā ar visu vidusjūras reģionu, jo tie ir strateģiski ir lūk Eiropas Savienības vidusjūras Āfrikas Savienība. Nu, tas ir tāds termins, ko es lietoju, jo uzskatu, ka šādi sadalī, šāds sadalījums e, nu, nozīmē to, ka vidusjūra ir kaut kas vairāk nekā tikai viena puse, ne tas ir tas pats centrs. Viss šis reģions ir centrāli novietots. Un es domāju, ka būtu ļoti veiksmīgi domāt tieši sādā, šādā skatījumā. Uh, Jo strateģiski, protams, ņem vērā šos strateģiskos elementus, tas attiec arī uz migrāciju un tā tālāk. Un tas jāņem vērā, ja vēlamies saprast, kādas tad ir šīs attiecības ar Eiropas Savienību un Āfriku. Un šī vidusjūra līdz ar to spēlē pavisam centrālu lomu. Un jūs jau paši pirmie vārdi man ļāva lūk pievērsties šim uh, strateģiskiem redzējumam. Nu, tālāk, e, par situāciju šajās dajā, dažādajās arābu valstīs runājot. Protams, situācijas ir ļoti atšķirīgas. Pirmām kārtām Sīrija. Nu, visiem saprotam iemeslu dēļ Sīrija, protams, ir apturējis jebkāda veida darbu mūsu organizācijā. Mēs gaidām tālāko notikumu attīstību šai jomā Nu, tīri juridiski Sīrija, protams, ir mūsu organizācijas dalībniece, bet šobrīd, šobrīd šis, šī vieta ir tukša, un mēs gaidam turpmākos notikumus, kas attiec uz Lībiju, un te es varu droši vien vienlaicīgi atbalsti, atbalst, atbildēt arī uz uh, Annas Gomešas uzdoto jautājumu. Lībijas gadījumā, jāsaka, priecājos, ka var jums pastāstīt, ka šodien pavisam oficiāli viens novērotāju dalībnieks piedalās mūsu organizācijā no šīs valsts, un tā tad viens, viena pārstāvība ir nu, no, nu, no, no ministrijas vai no nu kārtā, tad no Lībijas ir pārstāvs. Tas nozīmē, ka, nu, lūk, Lībija, kas līdz šim negribēja līdzdarboties vispārvīdas jūras savienībā, tagad no jauna, lūk, ar jaunajām varas iestādēm ir izrādījusi vēlmi piedalīties. Nu, vismaz lūk, iegūstot šādu novērotāju statusu, bet aktīva novērotāja statusu. Tātad šis novērotājs ir klāt visās sanāksmēs un tā tālāk. Un es domāju, ka uh, Nu, tā ir tāda viena platforma cita starpā, kas ļauj Lībijai pamazām atkal iekļauties starptautiskajā sabiedrībā, piedalīties šais ekonomikas un sociālajās iniciatīvās, kas, protams, te ir ārkārtīgi svarīgas. Un, lūk, tā varēs, nu, tad līdz ar to izvērst savu lomu arī tālākajā situācijas gaitā, veicinot ekonomiku Lībijā. Un kas man vēl šķiet ārkārtīgi interesanti Arvien vairāk dzirdam tādus izteikumus, tādus ļoti saprātīgus, operatīvus izteikumus um, šajā 5 plus 5 struktūrā. Tātad piecas Ziemeļāfrikas valstis un, nu, nu pārējās vidusjūras valstis. Un Lībija, protams, ir viena no tām. Un te dzirdam dažādas izteikumus, izteikumus, ko es tiešām nu, vērtēju, ka tāds ļoti saprātīgs ir ļoti liederīgi šim reģionam. Un tas nozīmē, ka sinerģija varēs norisināties. Un Un mums jādomā šobrīd par tām niansēm, kas ļauj arvien tālāk izvērst reģionālo sadarbību, to spēcināt. Un tātad gribēju jums pastāstīt, lūk, ka Lībija ļoti aktīvi darbojas šajā 5 plus 5 kontekstā. Barcelonā pagājušā gada oktobrī tika organizēts biznesa fórums, tāds ekonomisks fórums 5 plus 5 struktūras ietvaros, un tur bija arī Lībijas ārlietu ministrs. Nu, tie, tieši tāpat kā vispārējie reģionu ārlietu ministri, un, nu, lūk, Spānijā par to tika runāts, šis forums tika, lūk, atklāts. Lībijas pārstāvi tur bija, un vairāk kā 20 ekonomikas pārstāvi no Lībijas arī bija ieradušies, tā delegācija, lūk, viņi sastrādājas ar visiem pārējiem kolēģiem, nu, manuprāt, tās tiešām ir tāds ļoti uzmundrinošas zīmes. Uh, Kas attiecas uz Eģiptu un Tunisiju, šeit ir ļoti daudz un dažādi projekti attiecībā ar šo reģi, eh, reģionu, nu, gan no Marokas, gan Jordānijas, gan citu valstu puses par reģionālu sadarbību. Un tās, protams, ir tās valstis, kas visvairāk gūs labu no dažādiem sociāla-ekonomiskiem projektiem. Un es domāju, ka, nu, šādi raugoties, tas ir tāds labs ieguldījums. Darbs turpinās, Un, nu, lūk, tas ir tas kā papildījums tiem centiemiem, ko izsaka šīs valstis. Attiecībā uz finansējumu. Es domāju, ka varbūt tā taktiskākā atbild no manas puses būtu teikt, ka, lūk, mums visiem finansējums ir vajadzīgs. Jo, protams, ka uh, Tāpēc es vēlos izteikt aicinājumu visiem, kas kaut ko finansiāli var ieguldīt, darīt to ar projektu palīdzību. Bet es gribēju teikt, ka, lūk, mēs, jāsaka, arī šajā kontekstā grasamies no, radīt tādus apstākļus, kas ir pietiekami atbilstīgi, kas atbilst iniciatīvam, kas ir pārdomāti, ļauj īstenot projektus attiecībā, lūk, uz dažādām valstīm, iestādēm un tā tālāk, ar, kur, ar kurām sadarbība tiek īstenota. Mēs vēlamies meklēt finansējumu, mēs to darām visdažādākajos līmenis, gan Eiropas komisijas līmenī, kas, protams, ir mūsu galvenais partners šai ziņā, tāpat arī starptautisko finansēšanas iestāžu kontekstā meklējam sadarbību, um, attīstības rekonstrukcijas banku, Davils partnerā, partnerattiecībās un tā tālāk. Bet, protams, ka meklējam šādu atbalstu arī ārpus Eiropas un vidusjūras reģiona. Pagā, pagājuši gadu eh, Barcelonā, piemēram, ar Norvēģijas valdības spriedām par iespējumu finansējumu. Nu, piemēram, viņi piedāvāja varbūt finansējumu atbalstot sieviešu lomu uzņēmēju darbībā. Norvēģiem šeit, eh, nu, ir zināma teikšana, viņi parakstīja mm, zināms mm, finansējumu līgumus, diskusijas tāpat turpinās ar Persijas jūras līča valstīm. nu, arī par finansēju piešķir gazas e, projekts, e, nu, lūk, ir viens no tādiem tur saņemam finansējumu 50% apmērā no, no at, Islama attīstības bankas. Nu, lūk, Persijas līča valstis e, arī vēlas dot zinām ieguldījumu, tur tāds konsorcijas, kas izveidojies tieši šādu projektu finansēšanai. Man turklāt jāpiemina arī Dovils partnerattiecību piemērs. Mums, lūk, turpinās ļoti interesantas um, attiecības šajā kontekstā par finansējumu, līdzfinansējumu atsevišķiem projektiem. Nu, tā tad, protams, jā, attiecības ir jāturpina ļoti ciešas, un mēs turpināsim izmantot visus Eiropas Savienības piedētos instrumentus šim reģionam un valstīm, bet tāpat laikā mēs, protams, mēģinam meklēt arī tādas novatoriskākas finansējuma iespējas un veidot cita veida interesi, piesaistīt šādu interesi. Un te nu man ir tāds pavisam konkrēts vēstījums, respektīvi, eh, uzskatu par svarīgu eh, to, lai projekti būtu labi, jo ja ir labs projekts, tad arī finansējumu uh, iegūt nav neiespējami. Un tā, tas, eh, un tā ir tā lieta, pie kā mums jāpiestrādā šobrīd vairāk. Ir jākonsolidē šīs iniciatīvas, jāizvērtē, jāuzlabo projekti, un tad es domāju, ka mēs varēsim saņemt arī finansējumu daudz plašākā apmērā nākotnē, jo tas, protams, reģionam ir vajadzīgs. Viena no tām, tām pamatīgām rīcībām finansējuma jomām, jūs pieminējat, lūk, MVU, protams, ir e, tas, ka vēlamies veidot jaunas darba vietas. Jo pirmais uzdevums, pats svarīgākais uzdevums šajā reģionā ir, protams, radīt darba vietas un tieši jauniešiem. Radīt darba vietas jauniešiem. To saku atkārtoju vēlreiz. Tāpēc, ka es domāju, ka tas ir uzdevums, kas ir ārkārtīgi svarīgs uh, vidusjūras dienvidu reģionu valstīm. Bet tas ir svarīgs arī pie vidusjūras ziemeļu krastiem. Uh, Un es domāju, ka šeit pilnīgi noteikti varam veidot tādu kopēju vienojošu pieeju visam reģionam. Jo darba vietu radīšana cita starpā, protams, nozīmē arī uzņēmumu radīšanu, projektu īstenošanu, tādu projektu īstenošanu, kas vēsti tieši uz MVU. Un tas, protams, ir cieši saistīts ar to rīcības plānu, ko mēs izstrādājām. Mums jādomā par to, tām iespējām, ko piedāvājam jauniešiem, lai viņi varētu veidot uzņēmums, lai viņi varētu kļūt paši sev par darba devējiem. Par Lībiju runājot. Nu jā, nu te var teikt, ka no mūsu puses mēs apņēmību izrādām. Kad mēs ieradāmies vidusjūras eh, parlamentārajā sekretariātā, uh, par um, Eiropas investīciju banku runājot, mēs runājām uzreiz par to, ka notiks lūk 500 miljonu eiro kreditēšanas darbība un tie būs paredzēti lūk projektiem, kas, eh, nu, lūk, tiek izstrādāt tieši mūsu organizācijas ietvaros. Ir jau īstenot ļoti daudz projektu, daži turpinās, un nu, tas viss vēl tiks arī attiecīgi konkretizēts. Un mums ir jāredz, vai mēs varam darīt kaut ko vairāk un labāk. Jā, nu, droši vien, ka jā. Bet viens no iemesliem, kāpēc vairāk līdzekļu netika saņemts no Eiropas investīcija bankas, eh, nu, un kāpēc varbūt eh, reģionā šī banka tik spēcīgi nedarbojas, ir tas tāpēc, ka galvenokārt pārsvarā viņi nodarbojas ar aizdevumu piešķiešanu, bet savukārt, nu, tā, viņi var aizdot līdzekļus valstīm, kuram ir spēja kapacitāti šos aizdevumus arī atdot. Bet jāsaka, šobrīd šajās valstīs sociāla-ekonomiskās iespējas vēl nav tik plašas. Bet, nu, te mēs, protams, konsultēsimies ar Eiropas Investīciju banku šovakar pat, šovakar pat. Es grasos doties uz Grieķiju, un tur mums ir FEMIP sanāksme, Tas ir instruments, kas attiec tieši uz vidusjūras reģionu, tur būs ministru sanāksme, eh, tur būs arī ekofin pārstāvji. Nu, lūk, runāsim tieši par iespējamo perspektīvo finansējumu no EIB puses turpmāko programmu ietvaros, nu, la, nu lūk, programmai no 14 līdz 20 gadam. Nu, ko mēs varam darīt? Nu, mēs varam vienkārši lūgt jūs būt mums blakus, palīdzēt mums, atbalstīt mūsu Mums ir vajadzīgs jūsu Eiropas parlamenta atbalsts, mums ir vajadzīgs atbalsts no jums, kā no deputātiem. Ne tikai tāds, eh, nu, eh, tāds vienkārši no malas stāvošs, eh, lūk, partners. Nē, mums ir vajadzīgs aktīvs dialogu veidojošs partners, kas ļauj mums, lūk, rīko dažādas interesantas aktivitātes uz vietas, darboties, kas, protams, ir mūsu organizācijas pašos, pastāvēšanas pašos pamatos. Paldies, saka priekšādātājs. Jūs taču, eh, nu, mēs tiešām ceram, ka lūk, tīri saturiski arī jūsu darbam ar vien vairāk būs tāds ietvars, un paldies par to, ka ieradāties šeit un runājāt ar mums. Kolīgs, kolīgs. Godātie kolēģi, Vēlos jūs informēt un atgādināt, ka mums ir paredzēta diskusija ar kolēģiem no Nīderlandes parlaments pirmās palātas par tematu, ko es sauktu par ļoti aktuālu šobrīd, respektīvi Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām, un tas būs uzreiz pēc balsošanas. Tāpēc es aicināšu jūs palikt šeit zālē un piedalīties dialogā ar mūsu kolēģiem no Nīderlandes parlamentu. Two minutes until the yeah, yeah.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 Kolēģis, let's. Uh... Godātie kolēģi, lēnām virzīsimies uz balsošanu. Visi tie, kas nepiedalīsies šajā procedūrā, ļaujiet mums ķerties pie balsošanas. Pirmais balsojums Tātad eh, par balsojumu vispār tie būs tikai elektroniski. Tikai elektroniski. Lūdzu, ielieciet savus kartiņus. Jā, lūdzu, Brajer kundze. Man ļoti žēl, priekšsarētāji kungs, bet es, diemžēl, esmu otrā somiņa atstājusi savu karti. Un es, diemžēl, netieku tai pakaļ. Priekšsarētājs nav problēmu, jūs celsiet roku un eh, mēs piefiksēsim. Eh, ir vēl viens cilvēks ar tādu pašu problēmu. Tā tad viss ir gatavi? Jā. Sikerskungs, tā tad arī jums ir tāpat problēma, nav kartītes. Labi. Divi cilvēki balsos paceļot roku. Pirmais balsojums ir par ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokolu noslēgšanu. Elektroniskais balsojums sākam balsot. So, the vote is closed. Beidzam balsot. 33. Yes, 33 in favor. 33 pār. Pieņemts. Neviens neiebilst, neviens neaturas. Ejam tālāk. Norika Nikolai ziņojums pamatnolīgums starp Eiropas Savienību un Korejas Republiku. Elektronisks balsojums, sākam balsot. Jā, yeah. vote is closed. Beidzam balsot. Atkal 34 par, neviena pret, neviena neaturas. Tālāk, es stratēģiju attiecībā uz Irānu. Marija Munis kundz ziņojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit deviņi plus 2, tātad 31 balso par, 1 pret, 2 atturas. Apsveicam. Tāds ir balsojuma rezultāts. Ziņojums apstiprināts. Un pēdējais balsojums mūsu kolēģas Marietas Janāku ziņojums. Es ārpolitika, ko raksturo kultūras un reliģiskās atšķirības, sākam balsot. Beidzam balsot. Un 30 par, 3 pret, 1 atturas. Apsveicam Marietu. Un tagad es aicinātu nodrošināt nepieciešamo klātbūtni mūsu kolēģiem, kas ir ieradušies šeit, lai apspriest svarīgi jautājumu, respektīvi ES un Krievijas attiecības un austrumu partnerību. Pāris minūtes vēl mūsu kolēģi dodas šurp šobrīd. Okay. Let's uh, start. And... Labi, sāksim. Man ir uh, tas gods sveikt delegāciju no Nīderlandes karalistes parlamenta pirmās palātas. Šeit nu jūs esat diskutēt par tematu, kas ir ļoti interesants - Eiropas Savienības un Krievijas attiecības un austrumu partnerība. Uh, Tas ir temats, kas ir iegūs jaunu dimensiju pēc nesenajiem notikumiem šajā pasaules daļā. Tā gadījies, ka tā ir arī mana pasaules daļa. Došu vārdus pirms Triks kundzei, kura ir priekšsēdētāja Eiropas lietu komitejā. Došu viņai iespēju ievadu uzrunu izteikt lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies jums un visai komitejai par šo uzaicinājumu, par to, ka mums ir iespēja apmainīties ar viedokļiem ar ārlietu komiteju. Varbūt es varu mazliet paskaidrot, kāds ir mūsu vizītes iemesls un kāpēc mums, prāt, ir nepieciešama šī viedokļa apmaiņa. Mums ir ikgadējā politikas debašu daļa, pēc pēc divām nedēļām par pašreizējo situāciju Eiropas politikā, tā teikt, debats par situāciju Eiropas Savienībā. Mēs parasti izvēlamies e, vienu tēmatu. Un šoreiz mēs uzskatījām, ka būtu nepieciešams runāt par Eiropas Savienības ārpolitiku. Protams, gatavoties e, pagājušajā rudenī Eiropas partnerībai. Mēs izlēmējam šo tēmu. Tāpat arī eh, attiecībā uz austrumu partnerību mēs eh, redzējām, ka to nevar sekmīgi noslēgt un īstenot bez Eiropas Savienības ilgtermiņa stratēģijas attiecībā uz Krieviju. Par to mēs domājam vēl pirms tām, kad nobruka samits Viļņā un visi eh, tālākie šokējušie notikumi. Tā kā temats ir kļuvis vēl aktuālāks. Un viedokļu apmaiņa ar Eiropas parlamentu deputātiem ir ļoti svarīga. Jo tad, kad mēs bijām Lietuvā, Kozak sastāvā, Lietuvas eh, parlamentārieši skaidri sacīja, ka mums ir nepieciešama laba, efektīva stratēģija attiecībām ar Krieviju. Un šobrīd mēs arī secinājām, ka ir ļoti grūti izveidot Eiropas ārpolitiku un sekmīgu austrumu partnerību, neskaroties uz to, nu, ko mēs darīsim attiecībās ar Krieviju, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, kā mēs varētu stabilizēt šīs attiecības. Es zinu, ka Eiropas parlaments ir lielā mērā iesaistīts arī šajos tematos, tā skaitā cilvēktiesību jautājumus Krievijā. Kā mēs varam stiprināt sadarbību un tāpat laikā arī ietekmēt viņu uzvedību? Un to ir ļoti grūti izdarīt, ja ir tāda savstarpējā atkarība. Kādā veidā ir iespējams uh, vienlaicīgi ietekmēt situāciju cilvēktiesību jomā, tiesiskumu jomā Krievijā, kā mēs varam aizsargāt minoritātes Krievijā, kā arī Austrum Eiropas valstī vienlaicīgi un nodrošināt, ka tiesiskums tiek ievērots. Un ir skaidrs, ka mums šie jautājumi ir jārisina konstruktīvi. Tāpat laikā nedrīkstam atstāt novārtā, ignorēt to, kas notiek. Esmu ļoti nepacietīgi dzirdēt Eiropas parlamentu viedokli. Un pirms šo viedokļu uzklausīšanas mēs esam formulējuši atsevišķus konkrēts jautājumus un ceram, ka parlamenta deputāti varēs mums sniegt atbildi uz šiem jautājumiem, lai mūsu viedokļa apmaiņa būtu labāk. Došu vārdu Renē von Linden, pēc tam Klāsa de Brīs, kas ir sagatavojuši jautājumus. Jā, paldies. Vanda Lindenkungs, lūdzu vārds jums. Paldies. Man tiešām prieks redzēt tik daudz draugu šeit. Mēs apsvežam šobrīd arī Krievijas-Ukrainas jautājumu. Un, manuprāt, šie notikumi, kas notika eh, pirms dažiem mēnešiem, tas nav tikai šodienas jautājums, tas ir ilgtermiņa procesa jautājums. Un tas ir padziļinājis neusticēšanos abās pusēs. Un, manuprāt, un es vēlos arī uzklausīt jūsu viedokli Eiropas parlamenta ārlietu komitejas deputātu viedoklu. Eiropas Savienības NATO ir, varētu teikt, eh, savā ziņā ir atbildīga arī par situāciju, kuru mēs šobrīd apspriežam. Krim, manuprāt, ir zudusi. Tas ir jauns iesaldētais konflikts. Jautājums ir, kā mēs varam iziet no šīs situācijas. Mēs bijām ļoti pārsteigti, ka notiek sarunas starp ASV un Krieviju. Un Eiropas Savienības iesaistīšanās, kas ir daudz vairāk interesēta attiecībās ar Krievijās, nu, politisko aspektu, ekonomisko aspektu, tās intensitātei būtu jāpieaug. Mēs nemeklējam iespēju noteikt vairāk sankcijas, mēs meklējam iespēju atsākt dialogu atjaunot sadarbību starp Eiropas Savienību un Krieviju. It īpaši ņemot vērā Eiropas kontinentā nepieciešamo stabilitātu un mieru nākotnē. Mums ir nepieciešams eh, priekš šāda mērķa sasniegšanas nodibināt stabils attiecības ar Krieviju. Protams, ka mūs ļoti interesē Eiropas parlamenta viedoklis, pagājušajā nedēļā jūs eh, tikāties ar Krievijas delegāciju Strasbūrā. Vai jūs, kā Eiropas parlamenta ārlietu komiteja, varat garantēt uzticēšanos abās pusēs? Vai jūs varat palīdzēt jaunu diskusiju atsākšanas virzienā, tā vietā, lai dramatizētu situāciju? Un savu personīgo viedokli paužot, ASV nav īpaši palīdzoša šajā situācijā, jo sankcijas viņus īpaši neskar. Bet Eiropas Savienībā mēs šobrīd esam ekonomikas atvesļošanās posmā, mums ir visās dalībvalstīs nepieciešama ekonomiska izaugsma, lai cīnītos pret bezdarbu, un uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāuzņemas lielāka iniciatīva eh, nekā tā ir šobrīd, un tāpēc man ļoti interesē jūsu viedoklis. Un otra lieta. Pastāv diskusija par dalību Eiropas par mūsu kaimiņu valstu dalību. Uh, un Krievijas kaimiņu valstu dalību. ASV solījums 2007. gadā, ka Ukraina var kļūt par NATO, dalību valsts nav īsti izveidojusi uzticēšanās eh, vidi. Vai jūs, kā komiteja, varat paust konkrētu nostāju par to, vai mums ir jādod eh, cerības uz dalību vai nē? Šobrīd svarīgākais ir tas, vai mēs varam pieņemt to, ka valstis ir kaimiņu valstis Krievijai un Eiropas Savienībai, mums jāņem vērā emocionālā, politiskā un arī vēsturiskā situācija un saiknes, ka šīm valstīm ir paldies. Paldies jums, saka priekšsarētājs, un Devrīs kungs. Paldies, priekšsarētāji! Paldies, kolēģi, par to, ka uzņēmāt mūs šeit. Tā tiešām ir gods, to es saku nopietni. Es nevēlos īpaši papildināt eh, Vanderlinda kunga uzdotos jautājumus. Es domāju, ka tur mums būs pietiekami daudz vielas pārdomām. Vēlos tikai sacīt to, ka uh, Šobrīd mēs diezgan bieži dzirdam to, ka Eiropas Savienībai ir saskaņota un skaidra politika attiecībā uz, bet pietrūkst šādas saskaņotas skaidras politikas attiecībā uz Krieviju. Nē, esmu pārliecināts, ka Krievijai ir ambicioza un skaidra politika attiecībā pret rietumiem, Bet eh, vēsture nebeidzas, mums, mums jādzīvo kopā vēl da, ilgu laiku, mums jā, ir jāizstrādā savu veidu saprašanās eh, iespēja, jā, jāaicina Krievijai būt īstenai partnerei šajās attiecībās. Tas ir jautājums, ko es vēlos jums uzdot. Kā jūs vērtējat šo situāciju? Vai mums ir iespēja? panākt, ka Krievija attīstas kopā ar mums, izstrādājot saskaņotu politiku, un vai mēs varam to izmantot, lai uzlabotu savus savstarpējās attiecības. protams, e, ņemot vērās arī iedzīvotā interesi Austrum Eiropā un Krievijā. Kā Vanda Lindekungs sacīja, mēs arī domājam par perspektīvu, ko mums vajadzētu teikt mūsu austrumu kaimiņiem, austrumu partneriem. Kāds uh, sacīja šo pēcpusdienu, ka viņiem pienākas šādas perspektīvas jo tuneļa galā ir nepieciešama gaisma. Protams, tad jābija jautājums, vai viņi ir šādā tunelī tiešām, vai ir iespējams dzīvot bez ES dalības, vai tas tehniski ir iespējams, un kādai būtu jābūt mūsu nostājai. Es saprotu, ka cilvēkiem ir ļoti atšķirīgs viedoklis, lielākā daļa iedzīvotāji uzskata, ka būtu jāpiedāvā šāda dalības perspektīva, bet ir arī daļa, kas ir pret to. Kāds ir Eiropas parlamenta viedoklis? Vai jums ir sava nostāja par šo tematu? Paldies, saka priekšsarētājs. Mums ir arī kolēģi pieteikušies no Eiropas parlamenta eh, piedalīties diskusijās, bet ir dīvaini, es teiktu, ka mēs sākam vainot sevi par Krievijas agresivitāti. Uh, ne tikai mani senči, bet arī es pats dzīvoju blakus viņiem. Arī mūs nodarbina fakts, ka simtiem gadu nevis mēs tuvojamies viņiem, bet viņi tuvojas arvien tuvāk mums. Un e, savā ziņā arī šai perspektīvai jābūt līdzsvarotā, jo savādāk viss ir ļoti vienkārši, mēs darām visu kā parasti, mēs aizveram acis, Krievija paņem visu, ko grib, uh, Eh, rīt paņems vēl kādu gabalu no vēl kādas neatkarīgas valsts, bet mēs darīsim visu eh, šo situāciju un izliekamies, ka to neredzam. Bet paskaroties sarakstu, kas ir pieteikušies runāt, un es minēšu visus, kas ir pieteikušies, un kurai politiskai grupai viņi piedara, lai jums arī būtu priekšstats par politiskajām grupām. Un es uh, Pirmai došu vārdu Annai Gomešai, mūsu kolēģiem no sociāldemokrātiem. Anna, vārds tev. Uh, thank you. Paldies par šo iniciatīvu apspriešos jautājumus ar mums, bet Eiropas parlamentā mēs domājam par to, kas vispār notiek uh, savienībā, kādas ir dažādās izpratnes par iespējamo rīcību un reakciju. Un lai vai kā parlaments ir paudis skaidru nostāju par to, kas ir noticis Ukrainā. Ukra... ārlietu komitejas pārstāvi Ukrainā bija divreiz janvāra beigās un februāra vidū pēc šīm dramatiskajām, pēc dramatiskajiem nāvis gadu, gadījumiem, kad tikko sāka darboties pārējais valdība un mēs varējām ar viņiem runāt. Jūs droši vien zināt, ka ir uh, apstiprinātas vairākas rezolūcijas, par kurām ir diezgan liela vienprātība. Varbūt uh, mana politiskā grupa simtprocentīgi nepiekrīt tam sat to saturam, varbūt arī citas grupas nepiekrīt par simts procentiem, bet tomēr parlamentā mēs esam nonākuši un mēģinājuši uh, panākt kopēju nostāju un skaidru vēstījumu Ukrainai par solidaritāti, bet arī Krievijai. Un kā jau jūs teicāt, pie mums bija arī eh, Krievijas domas delegācija, un mēs ar viņiem esam tīkušies. Un es uzskatu, ka uz jūsu jautājumiem ir iespējams sniegt atbildi tikai tad, ja mēs uh, saprotam, kas ir noticis, vai Krievija ir īstenojusi agresiju Ukrainā? Es uzskatu, ka jā. Es uzskatu, ka Ukrainas tautai ir pilnīgas tiesības lemt par to, kā viņi tik, vēlas tikt pārvaldīti. Un Maidānā demonstrējošo cilvēku darba kārtībā bija tiesiskums, cīņa pret korupciju, un es domāju, ka mēs to atbalstam. Uh, Kremļa propaganda, ka tie visi ir eh, labā spārna ekstrēmisti un fašisti vienkārši nav patiesība. Jā, agresija bija un cilvēki Ukrainā jau sagaidīja, ka Krīma būs vājais punkts. Un atbildes uz jūsu jautājumiem ir jāsaista arī uz to, kā mēs raugāmies uz Krīmu, vai šis referents bija pieņemams referendums? Nē, nebija, protams. Nav nekādu šaubu, ka tad, ja jūs uh, uzdosiet uh, šo jautājumu uh, krieviem, kas ir bijuši pakļauti uh, propagandai, kuri uzskata, ka Kīvā notiekošais bija labās pārna ekstrēmistu un fašistu darbs, tad viņi varbūt tam nepiekritīs. Bet kāpēc tad netika ielaisti Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotāji, kāpēc netika ielaisti citi novērotāji? Mēs nevaram to atbalstīt. Turklāt mums ir arī liela atbildība šobrīd uh, ir nepieciešams izrādīt eh, solidaritāti Ukrainai. Jo mēs paši cīnāmies pret korupciju, vēlamies nodrošināt tiesiskumu un tiem cilvēkiem, kas to vēlas, eh, ir jāvada šis process un jāiegūst leģitimizācija vēlēšana procesā. Es domāju, ka turpmākās eh, darbības būs vērstas uz to, lai traucētu šīm vēlēšanām vai tās, tās izjauktu no Krievijas puses. Es uh, saprotu, ka mūsu pašu vidū ir pretrunas. Kaut gan mēs raugāmies uz Krieviju šeit, un kā mēs raugāmies uz tās rīcību Ukrainā, vai Krievija ir agresors vai nav. Vai mēs uh, uztraucamies par Krieviju tikai savu biznesa interešu dēļ, gāzes importa dēļ, vai tāpēc, lai atbalstītu mūsu eksportētājus uz Krieviju, vai mūs uztrauc Krievijas tauta? Viņu prasības pēc eh, tiesiskuma, vai mums par to ir kāds viedoklis? Es domāju, ka tas varētu kalpot par pamatu atbildēju uz jūsu jautājumiem un raugoties no dažādiem uh, redzes punktiem jūs saņemsiet dažādas atbildes, bet tāpēc jau mēs kā parlaments esam mēģinājuši panākt principiālu nostāju. Es nedomāju, piemēram, un mana politiskā grupa nedomā, ka NATO, līdzdalība NATO būtu liederīga. Manuprāt, tas būtu kontraproduktīvi iepratī Krievijai, un tas neatbilstu uh, Ukrainā atbalstāmo iedzīvotāju interesēm. Bet tāds ir mans eh, politiskās grupas vairākuma viedoklis. Mums ir jābūt skaidrībai par eh, to, ka mēs darbojamies asociācijas līguma satveros, politiskā daļa ir parakstīta un te vēl ir daudz kas eh, darāms. Uh, Bet eh, ne jau ar parakstīšanu vien eh, šeit tiek pielikts punkts. Mums ir jānodrošina, ka Ukrainā notiek politiskas pārmaiņas, un tas, protams, prasīs laiku, jo korupcija nav iespējams izravēt vienas naktas laikā. Tam ir nepieciešamas institucionālas struktūras, un arī ES loma te būs ļoti būtiska. Mēs runājam par finanšu atbalstu Ukrainai, bet arī te ir jāraugās, kādā veidā to sniegsim. Ja tas uh, tiks sniegts saskaņā ar SVF uh, tradicionālajām receptēm, kā tas notika manā valstī, Portugālē, tad Un tā būs katastrofa, tas uh, nāks par labu tikai Putinam. Tad, ja viņi vienas uh, nakts laikā pacels uh, gāzes cenas, tad tas kalpos tikai Putina interesēm, tāpēc ir jāraugās, kā to izdarīt politiski pareizi. Un visbeidzot, es nepiekrītu tam, ka sankcijas Krievijai nesāp. Tās ir mērķtiecīgas sankcijas, kuru mērķis ir nodarīt sāpes atsevišķām cilvēku grupām, oligarhiem un politiskajiem vadītājiem, kas manipulē ar cilvēkiem. Un, un droši vien, ka viņi e, neplānos e, pavadīt atvaļinājumu Krīmas krastos, viņi labprātāk to darītu Francijas Rivjērā, bet Tad, ja viņi izmanto savas masterkartes, lai iepirktos uh, Amsterdamā vai Parīzē, tad uh, jādomā par tām lietām, kas ir sāpīgas. Turklāt šīs sankcijas ir svarīgas ne jau tikai tāpēc, lai, lai atbalstītu Ukrainu, bet arī atbalstītu tos cilvēkus Krievijā, kas cīnās par tiesiskumu. Tas ir svarīgi arī mums, jo uh, e, es uh, zināmā mērā aktīvi iesaistās tajā, lai apkarotu nelegālu oligarhu iedzīvošanos gan Ukrainā, gan Krievijā. Un lielākā daļa no šiem līdzekļiem tiek ieguldīti mūsu bankās. Tāpēc mums ir jāsaprot, ko mēs aizstāvam, ko mēs pārstāvam. Es uzskatu, ka šīs sankcijas ir būtiskas un parlamentā mēs to atbalstam. Uh, Liels paldies! Es tikai ceru, ka nevajag to saprast kā uzbrukšanu krieviem, kas dzīvo Londonā vai kur citur, bet ievērojiet atvēlēto runas laiku 5 minūtes, nevairāk. Paldies, bet Anna tik kaismīgi runāja par šo jautājumu un runāja diezgan ilgi, bija ļoti jauki viņu paklausīties. Es labprāt. Uh, Eh, gribētu šeit eh, sveikt mūsu vidū kolēģis no Nīderlandes eh, karalistes parlamenta augšpalātes šeit Briselē, un tagad es pāriešu atpakaļ uz angļu valodu. Manuprāt, būtu vērts nošķirt mūsu attieksmi pret Krieviju un pret Ukrainu, kaut arī abas šīs puses ir uh, cieši saistītas. Varbūt šis nav īstais laiks, lai mēģinātu veikt detalizētu analīzi par to, kā mēs esam izturējušies pret Ukrainu pēdējo pusotru gadu, jo mana pārliecība ir tāda, ka mēs esam pieļāvuši vairākas taktiskas un pat stratēģiskas kļūdas. Bet uh, lietas uh, ir tādas, kādas tās ir. Nākotnē varbūt labāk uh, būtu veikt uh, dziļāku analīzi, bet uh, šobrīd es negribu tajā iedziļināties. Tāpat kā citas, uh, citu politisko grupu pārstāvi, arī es esmu bijusi Ukrainā. Es tur biju neliels liberāļu delegācijas sastāvā pirms pāris mēnešiem, kad Janukoviča kungs joprojām bija pie vāras un Timošenko kundze joprojām bija cietumā. Un es uh, nedaudz izbaudīju šīs uh, vietas gaisotni. Jau toreiz bija skaidrs, ka Krievija jau kopš vasaras, kopš augusta pret Ukrainu ir veikusi vairākus ekonomiska rakstura atriebības pasākumus, piemēram, aizliedzot Ukraiņu šokolādes importu Krievijā aizliedzot Ukrainas uh, vīnu, importu, rezerves daļu un citu rūpniecisko ražojumu importu tādējādi kaitējot Ukrainas ekonomikai visai ievērojami. Un šķiet, ka pēc tam Krievija atcēl šos pasākumus, bet uh, paraugoties uh, Pagātnē mēs saprotam, ka tas attiecās tikai uz olimpisko spēļu laiku, un uh, ņemot vērā to, kas uh, tika gatavots Krimā pēc tam. Es apzinos, ka situācija Krimā droši vien kādu laiku nemainīsies, un tāpēc mums ir jādomā par mūsu attieksmi pret Krieviju. Es esmu sekojusi ES un Krievijas attiecībām jau ilgu laiku, jau vēl kopš tā laika, kad es biju savā valstī eh, Eiropas lietu ministre. Man bija kontakti arī ar Maskavas uh, partneriem, un šķiet, ka pirms desmit gadiem šīs attiecības bija mazāk sarežģītas nekā šobrīd vēlme risināt sarunas eh, šodien ir krietni vien mazāka nekā pirms pieciem gadiem. Bija grūti tās uzsākt, bet šķiet, ka pašlaik eh, tādas vispār vairs nenotiek, jo Krievijas eh, iestādes un Putina režīms nevēlas eh, attīstīt šīs attiecības. Šķiet, ka viņiem pilnīgi viss saistās ar spēli, kurā viens uzvar un otrs zaudē. Un šādā, balstoties uz šādu izpratni, sadarbību veidot ir ļoti grūti. Es saprotu, ka mūsu attiecības ar Krieviju nav apmierinošas, un es uh, gribu nākt klajā ar vēl diviem īsiem komentāriem. Cilvēkiem manā vecumā ar ļoti dzīvām, varbūt negluži personīgām atmiņām un stāstiem par otro pasaules eh, kāru, raugoties uz to, ko Krievija dara Krimā, rodas ārkārtīgi uztraucošas analoģijas eh, ar anšlusu. Tas ir ļoti, ļoti uztraucoši, un daudz cilvēku to nemaz nesaprot. Otra lieta, kas mani nedaudz pārsteidz, ir tas, ka Lavrovs eh, pagājušajā nedēļā Parīzē rīkoja sanāksmi un tajā nepiedalījās neviens no Eiropas Savienības. Es ceru, ka barones Eštone uztur pastāvīgus kontaktus eh, šajos jautājumos, jo ja tā nebūtu, tad tas būtu nožēlojams eh, piemērs tam, ko ES valsts departamenta vadītājs vietniece teica par ES. Piedrās ES. Paldies, tagad vārds Tānuka kungam. Reformista vārdā. Paldies, priekšsādētāji. Man ir ļoti jāatvainojas, ka parlamenta kolēģiem no Nīderlandes man ir jāsaka, ka pēc Krievijas klajās agresijas pret Ukrainu es pilnībā uh, piekrīstu Neicas eh, kundzei. Šeit eh, tiešām ir paralēlis ar hitleriskās Vācijas veikto anšlusu, un mēs nevaram turpināt mūsu attiecības kā līdz šim. Es gribēju atgādināt Nīderlandes kolēģiem, ka pat Ķīna ANO drošības padomē balsoja at, pret 13 pret 1 un uh, Na, ANO ģenerālā asamblēja pagājušajā nedēļā nosodīja Krievijas uh, agresiju Ukrainā. To atbalstīja tikai tādas demokrātijas kā Baltkrievija, Sudāna, Venecuēla, Ziemeļkoreja un tam līdzīgi. Un tāpēc uh, šķiet, ka Rāš, uh, Krievija šobrīd iestājas pret rietumu vērtībām un piedāvā savu politisko modeli, kurš balstās uz Krievijas impēriskajām tradīcijām. Te viņš, protams, ir mei, lielmeistars, bet vienlaikus viņš ignorē ANO, Hārtu, Helsinku konferences noslēguma deklarāciju. Budapeštas deklarācija, kas tika parakstīta, kad Ukraina atteicās no saviem kodolieročiem un kādus signālus tas sūta tām valstīm, kuras varētu varbūt kādreiz atteikties no saviem kodolieročiem Irānai, Ziemeļkorejai vai varbūt tādām valstīm, kuras vēlētos savus kodolieročus Japāna, Sauda Arābija. Ko nozīmē tas, ka viena no ANO drošības padomjas dalību valstīm jums pēc tam uzbruk? Un es domāju, ka drīzumā jāpārskata arī Krievijas dalība Eiropas padomē. Putins ir gatavs izmantot uh, klāju propagandu, savu plašsaziņas līdzekļu mašinēriju. Un tajā brīdī, kad kāds uh, par to izsakās kritiski, viņš vienkārši nenokļūst ēterām viņš vēlas uzspiest eh, savu gribu suverēnai kaimiņu valstī, jo uzskata savā prātā, ka tā ir daļa no bijušās eh, padomju impērijas, kuru viņš vēlas eh, atjaunot, jo uzskata padomju savienības sabrukumu par lielāko katastrofu, kāda Krievija jau kad ir piedzi, piemeklējusi. Uh, Piedodiet, kolēģi, es Krieviju zinu ļoti labi un Ukrainu vēl labāk, un es nedomāju, ka Putina nomierināšana ar viņu uh, apturēs. Varbūt viņš uh, pēc tam gribēs aprīt uh, pārējo Gruzijas daļu, iebrukt Baltkrievijā, atšķelt no Moldovas piedņestra, padarot to par Krievijas daļu, Gaugāzijas republiku, varbūt pat uh, Somija un Latvija ietilpst viņa mērķos, tot arī Latvija ir NATO dalībvalsts. Un uh, ja mums kaut kas ir jādara, tad tā ir NATO klātbūtnes vairošana Baltijas valstīs. Mana grupa vienmēr ir atbalstījusi Eiroatlantisko perspektīvu tādām valstīm kā Ukraina un Moldova. Man šķiet, ka ir nepareizi morāli teikt, ka Albānija un Rietumbalkānu valstis ir potenciāli kandidāti, bet uh, Ukrainai, teiksim, absolūti nē. Mēs nevaram atbalstīt uh, šo koncepciju par tuvajām ārzemēm, par ietekmes sfērām, par ko Puta, Putins runā, par uh, postpadomu telpas paplašināšanu. Un arī Krievijā nevis to atbalsta pirms dažām uh, nedēļām 50%, 50 eh, tūkstoši cilvēku protestēja, daudz no viņiem tika arestēti, un mums ir jāsaglabā arī saiknes ar Krievijas opozīcijas eh, pārtījām. Galu galā es uzskatu arī, ka Putins uzskata, ka viņš, vai, vai Lavrovs uzskata, ka viņš eh, var nolikt savā vietā mm, valsts sekretāru vai, vai Džonu Kēriju, Pašlaik viņi prasa federalizēt Ukrainu, kuras austrumu daļai tad varētu būt savas uh, ārpolitiskās attiecības ar Krieviju, un tādējādi tās varētu būt uh, nonākt Kremļa kontrolas uh, ietekmē. Es nevaru atbalstīt Kremļa agresiju, mēs ticam ASV. Uh, Mēs ticām ES sankcijām, mēs atbalstam arī ASV noteiktās uh, sankcijas, kas eh, sāpēs oligarhiem un Putinam pietunvinātiem. Kolēģi vēlos atgādināt, ka mums ir vēl tikai desmit minūtes, tāpēc es aicinātu jūs eh, savos komentāros izteikties kodolīgāk. Es domāju, bet ka kolēģi tomēr ļoti labi parādīja, kāds ir vispārējais noskaņojums šeit parlamentā. Un tagad ETP eh, e pārstāvis. Šaplinkungs, paldies! Gribu teikt uh, laipnas sagadīšanas vārds maniem Nīderlandes kolēģiem un var jums pastāstīt, lūk, es esmu sarkanu armiju redzējis maršējumu divreiz un <laughs> jāsaka, tas varbūt ir ietekmējis to, ko es domāju par Krieviju. Jautājums, ko mums uzdod Putins, ir šāds, kā ietekmēt Krieviju vienkāršā atbilde, ir saprast, Krieviju. Respektīvi, atsakieties no kādām ilūzijām, un Krievija varbūt ir strateģiskais partners, bet tāpat laikā šobrīd tas ir arī pilnīgi apņemības pilns ienaidnieks gan Eiropas Savienībai, gan rietumiem kopumā. Krievija uzskata, ka tā tika pazemota no rietumu puses, un tīpaši jau Eiropas Savienība viņu esot pazemojusi. Nu, un tagad, lūk, tā vēlas, eh, nu, parādīt savu. Krievija ir pilnīgi cita izpratne par to, kas ir vara. Eh, viņi uzskata, ka lūk strādā tāda mm, pamatīga vara un nekas neobligāts nedarbojas, darbojas nauda, cilvēks var piekukuļot. Kāds te pat lūdzu eh, runāja par lūkšo spēlīt, kur viens noteikti ir zaudētājs, jo otrs uzvārtājs. Jā, tieši tā Krievija saprot varas spēles un varu. Uh, Nu, iespējams, pat var un pat vajadzētu to padarīt par imperialistisku. Nu, paskatīsimies uz Krievijas eh, karogu, imperialistiskais ērgus. Kolonijas tas ir kaut kas labs, tas ir pozitīvi, ja mēs tā nedomājam. Tīpaši tie, tās valstis, kas, domā, kas ir bijušas Krievijas kolonijas, viņiem šī doma īpaši labi nepatīk. Nu, jā, mums ar zinām pieredze ir šai jautājumā. Nu, tas, manuprāt, ir pats galvenais. Manuprāt, Krievija šobrīd ir uzsākus tādu eh, tā, ceļu, ko var apstiprīt tikai, apst, apturēt tikai un vienīgi ar konkrētu spēku varbūt negluži militāru spēku, bet mums ir jābūt gataviem Krievijai pateikt, nē, tā tas nedrīkst turpināties. Citādi viņi nesapratīs te kaut kādus kungstus. Nē, Mums ir jādomā tā vai citādi. Atcerēsimies, ka Krievija taču ir iebrukusi ikvienā no saviem kaimiņiem. Nu, varbūt pat tādās valstīs, kas nav viņu kaimiņas, kā Ungārija, Čekslovākija un tā tālāk. Man šķiet, ka šīs paralēles E, pilnīgi noteikti ir jāatceras. Un nu, atcerēsimies arī par šo ziemas karu, 1939. karš, kad Krievija iebruka Somijā. Nu, padomājiet kaut par šīm paralēlēm. Somija, starp citu, nu, jāsaka, vispār bija diezgan nekaitīga viņiem toreiz, un nebūtu necentās Krievijai īpaši tur darīt pāri. Nu, lūk, tā tad dialogs. Dialogs var uztvert, tikt uztverts nopietns tikai tad, ja aiz tā ir spēks. Ja aiz tā ir spēcīgs, konkrēts spēks, nevis kaut kāda neobligāta instrumenta un tā tālāk. Tā ir mūsu Eiropas ilūzija, ko mēs joprojām auklējam. Nē, nu lūk. Tātad klausieties lūdzu tajos no nu, mums, kas kaut ko saprot no Krievijas, kam ir pieredze darbā ar Krieviju. Uh, Mums ir zināšanas par Krievijas vērtībām, par kultūru un tā tālāk, par kultūras attieksmi, par Krievijas vēsturi, tas viss ir ļoti labi, bet tas ir kaut kas pilnīgi cits, kāpēc mums ir jāpieņem, ka Krievija ir tāda pat kā mēs, tā nav tāda pat kā mēs, tā ir pilnīgi cita valsts, citu valī vērtību sistēmu un pilnīgi cita attieksme. Un pirmām kārtām nedrīkstam mūsu vērtības projicēt uz Krieviju. Nē, mums ir jāpieņem tas, ka mēs esam atšķirīgi un nevis tā pragmatiski, bet tieši pašās vērtībās jau pastāv atšķirības. Paldies, saka priekšādātājs. Nu jā, Sandienās bija tāds joks, kas tad ir karākais sprīdīts pasaulē, un tas bija šis uh, padomju sprīdītis, īkstītis. Uh, eh, Grēms Vācams tālāk. Nē, es, jā, lūdzu, paldies priekšādātāji. Centīšos izteikties īsi Nu, pirmām kārtām gribu teikt kārtīgi priecājos par šo iespēju, par debatēm ar Nīderlandes pirmo palātu. Es domāju, ka ļoti svarīgi šis debats tieši ar nacionālajiem parlamentiem un labprāt gribētu, ka mēs to darītu biežāk. Tiešām vērtē ļoti augstu arī Nīderlandes apņēmību nu, panākt uh, mieru starp šīm karojošajām pusēm. Um, to ļoti labi redzējam arī 30 gadu būru karu laikā starp Angliju un Franciju. Un lūk, Nīderlanda atkal no jauna parāda šīs spējas. Nu, es negribētu teikt, ka es kaut kur pamatos domāt kaut ko citu, nekā man iepriekš izteikušamies kolēģi, bet man ir arī savs pārdoms par Krieviju. Es domāju, ir kārtārtīgi svarīgi atzīt to, ka Varbūt līdz šim mēs arī neesam rīkošies tā pašā liederīgākajā veidā, nu, ņemot vērā pašai situāciju. Nu, piemēram, paskatieties atpakaļ, lūk, augstai pārstāvēji ļaujot doties uz Maidanas laukumu barikādēm, runāt ar protestētājiem un tā tālāk. Nu, tas varbūt nebija tas prātīgākais šajos apstākļos. Nu, un arī Ukrainas parlamenta lēmums un Ukrainas parlamenta rezolūcija pret krievu valodas mācīšanu skolās varbūt nebija tas pats palīdzīgākais. un iespējams kalpoja par vienu no faktoriem Krievijas lēmumu pieņemšanā veikt šo iebrukumu. Bet, nu, lai kāds arī nebūtu, manuprāt, galvenais jautājums uz Vandalīnas kunga jautājumu, kā atsākt dialogu, ja šāds ir atsaukt, nu, Krievijai atsaukt savus bruņotos spēkus uz savām bāzēm, no robežām. Nu, mēs pilnīgi noteikti vēlamies, lai Eiropas Savienība tikai pakāpeniski uzliktu sankcijas, tā lai piedāvātu šai valstī tomēr pamazām, pamazām ierasties arī pie mums un teikt, lūk, kaut ko mēs esam gatavi darīt, piekāpties, tas varētu atvieglot spriedzi. Un tad varbūt varētu atkal nonākt pie dialoga, bet piekrītu kolēģiem, ka faktiski, nu, tagad gājiens jāizdara Krievijai. Un Eiropas Savienības reakcija, manuprāt, ir bijusi ļoti samērīga. Tāpat laikā piekrītu uh, Nīderlandes parlamentu pārstāvi teiktiem, kas teica, ka lūk, viņi grib kaut mēs būtu bijuši aktīvāk paši un nebūtu ļāvuši tikai ASV rīkoties. Līdzīgi tas bija Gruzijas situācijā. Toreiz Sarkozī devās uz Maskavu un tūlīt pat runāja ar viņu. Nu, varbūt būtu bijis daudz labāk, ja, piemēram, Merkels kungs būtu devusies uz Maskavu jau pašā sākumā. Uh, ņemot vērā, ka tieši Vācija ir tā valsts, kas ļoti apjomīgā kārtā tirgojas ar Krieviju. Krievija pilnīgi noteikti šeit rīkos vienkārši nepareizi, ne tīpaši Putina Budapeštas nu, vienošanās kontekstā, līdz ar to viņiem tagad ir nu, jābūt tiem, kas piekāps. Paldies Grējiem. Tālāk Kelam kungs no tautas partijas. Paldies. Tiešām priecājos, ka mūsu Nīderlandes kolēģi ir šeit un ka mēs līdz ar to varam apmainīties ar viedokļiem. Es domāju, ka pamat jautājums šeit ir tāds. Kā, kas, ko tad Eiropas Savienība grib no nākotnes? Mēs esam pieraduši pie tā, ka, lūk, mēs esam sav, vērtību savienība, solidaritātes savienība un agresija nav pieļaujama. Mēs to vienprātīgi esam nosodījuši, daudz par to esam runājuši. Un turklāt šī Eiropas drošības sistēma Helsinku e, sistēmas kontekstā ir pilnīgi tāds kā tāds um, kontinentālo plākšņu atrāvums no Krievijas. Vienai no lūk Eiropas valstīm ir atņemta zinām daļa, un Krievija ir paziņojusi, ka tā ir viņu teritorija. Viņi ir atjaunojuši kaut kādas vecās Krievu robežas. Līdz ar to ik viens, protams, jūtas apdraudāts un tas atgādina 1938. gadu, kad līdzīgā kārtā rīkojās fašista attiecībā uz Čehoslovākiju. Vai jūs varat iedomāties, ka toreiz kaimiņu valstis tādas kā, piemēram, Nīderlanda vai citas varētu nosūtīt, nu, lūk, misiju ar tirdzniecības ministru priekšgalā uz nacistisko Vāciju. To toreiz varēja, protams, arī izdarīt. Bet arī toreiz Nīderlandē bija tomēr tādi, kas, eh, nu, kaut arī atbalstīja uh, Um, šādu politiku, bet, nu, tas tomēr nebija tā plaši atbalstāms. Kāds dialogs? Dialogs par ko? Starp upuri un agres, agresoru? Nē, es tiešām neredzu nekādu jēgu šādam dialogam. Pirms neesam piespieduši Krieviju atdot Krimu Ukrainai un respektēt starptautiskās saistības un principus. Tas man atgādina prezidentu Rooseveltu, kas teica, jā, jārunā maigiem vārdiem, bet jānes līdz milzīga runga. Un pirmām kārtām gribu kolēģi uzmanību vērst uz šo mūžu veco Krievu doktrīnu, īpatnējo Krievu doktrīnu, kur viņi vienkārši uzskata, ka viņiem ir tiesības iejaukties militāri, jebkuras kaimiņvalsts iekšējās lietās, lai aizsargātu Krievijas minoritātes mazākumtautības. Nu, manuprāt, tas tiešām ir ļoti draugīgi, un tas apdraud mūs visus. Un tieši tāpēc mēs Eiropas parlamentā esam nosodījuši šo rīcību. To darījām šeit, lūk, pirms divām nedēļām. Un citādi mēs runājam par tādu kā politisko rasismu. Un visbeidzot, jautājums par vērtībām. Maidena laukums mums ļoti labi parādīja. Lūk, ir cilvēki, kas ir pilnīgi noteikti sevi veltījuši Eiropas vērtībām, kas ir bijuši upuri, bet kas ir kāpuši pāri savām bailēm, cēlušies kājas. Kāpēc tad mums vajadzētu baidīties vairāk? Vai mums nav, vai viņiem taču vēl vairāk jābaid, jābaidās par savu dzīvu un stabilitāti, jo citādi jau Eiropas Savienībai arī pienāks gals. Un tas, protams, Putinam gan patiktu ļoti. Viņš ir pārliecināts, ka Eiropas Savienība jau ir uz sabrukšanas lobežu un viņa interesē vienīgi nauda. Domāju, ka šī kolēģi, šis kolēģi aplē, apmeklējums mums piedāvās lielisku uh, diskusiju tematu un ļauj mums tālāk varbūt apvienot spēkus un rīkoties kopā. Paldies! Tālāk Balskurts kundze no sociālistu un demokrāta grupas lūdzu. Paldies priekšādātājiem! Pirmām kārtām gribu teikt, ka priecājos šeit redzēt savus Nīderlandes kolēģus. Priecājos, ka jūs esat šeit un līdz ar to varam lūk apmainīties ar viedokļiem. Es neizstāšos ilgi, jo priekšādātājs to man nemaz ar neļautu, un mūsu grupas koordinators savukārt jau, nu, ļoti labi visu pateica. Es tikai gribu pastāstīt, ka tas, kas mani īpaši šeit eh, pārsteidz, ir tas, cik ļoti dažādas ir bijušas reakcijas. Nu, piemēram, ja runājam ar cilvēkiem uz ielas Nīderlandē, daži domā, piemēram, nu, Nu, ko darīt? Nu, Krievija iekaroja Krīmu, nu, un tad. Viņi paši vainīgi, viņi paši šo referendumu noturēja, tā nobalsoja, viņi pat nemaz neinteresējas par faktu, ka referendums pats kā tāds bija nelegāls. Es domāju, ka galvenais jautājums ir šāds. Cik lielā mērā esam gatavi ļaut Krievijai, nu, izsprukt sveikā cauri? Rīkoties nesodītāji. Un kolēģi, kolēģi, manuprāt, jau ļoti labi parādīja, ka pastāv to, tomēr milzīga, nu, kā to saka, nu, tāda mm, sajūta, ka tas varētu radīt arī tādu precedentu nākotnē, bailes, ka tā tas varētu būt. Atvainojos par runātāju pārsakās, Krievijas vārdā sakot Vācija. Nē, nē, nē, nē, nē, ārkārtīgi atvainojos. Un es domāju, ka mums būtu jārīkojas ar daudz smagāku roku. Mums vajadzētu skaidri vienkārši pateikt, ka tas nav pieņemami. Mums ļoti skaidri tas ir jāpasaka. Nu, ja kāda cita valsts to būtu izdarījusi, vai tad viņiem mēs ļautu tā tik vienkārši tikt sveikā cauri? Mums jau, jāsaka, nav izdevies um, rīkoties pietiekami izteiksmīgi attiecībā, piemēram, kaut kādos mazākumu tautībām. Eiropas Savienībā mēs vienmēr sakam, lūk, cik ļoti svārīgi ir aizsargāt minoritātes un tā tālāk. Krievijas gadījumā taču bija, lūk, arī LGBT un viss šī homofobija. Un tik un tā olimpiskajās spēlēs visi gandrīz no, no, no, no visām mēs dalībvalstīm bija pārstāvi. Un Krimas tatāri. Viņi taču arī tur dzīvo kā mazākuma tautība, un viņi skaidru un gaišu pasaka, ka viņi nevēlas būt daļa no Krievijas. Viņi, viņiem ir pilnīgi konkrētas atmiņas par deportācijām Staļina laikā, un mēs jau esam viņus pievīluši, mums ir jāpalīdz viņiem. Uh, Viņi neprasīja šādu rezultātu. Mums tāpēc, domāju, ir ļoti skaidri un gaiši jāpasaka, ka kaut kas tāds eh, nav pieņemams. Paldies, turpina priekšādētājs. Nu tad. Uh, Nu, šķiet, ka esam devuši jums pietiekami daudz vielu pārdomām, un um, jūs cerams esat sapratuši, ka cik ļoti svarīgs bija jūsu meklējums. Došu jums tagad vārdu. Paldies priekšādātāji, paldies jums visiem, visiem runātājiem, kas uzstājās debatēs. Tas tiešām piedāvā vielu pārdomām, nenoliedzam. Mēs gribam skaidru un gaišu pateikt, mēs kā senāts pilnīgi noteikti skaidru un gaišu nosodām Krievijas invāziju Krimā. Un mēs esam ļoti nobežījušies par šo situāciju. Protams, ka esam tāpat arī pārliecināti, ka arī ļaudīm Austrum Eiropā pilnīgi noteikti ir tiesības uz tādām pašām vērtībām, kādas ir mums, un mēs viņus atbalstam šajā procesā. Mēs cenšamies šobrīd tomēr ar jums apspriest lūko, ko, kāda būtu tā pareizākā stratēģija, kā panākt to visu. Un mēs uzskatām, ka mēs nevaram uh, turpināt rīkoties bez efektīvas stratēģijas attiecībā uz Krieviju. Un te nedomāju tikai to retoriski, nē, es domāju par tādu konkrētu stratēģiju. Pamanīju dienas garumā, ka debatas Eiropas Savienībā ir par to, kāda tad ir šī ietekme, kā ietekmēt Krievijas rīcību no vienas puses, un tad ir tāda, kam tajā ir pieredze, un tāda, kam nav pieredze, bet mums ir jāmeklē kopējs risinājums. Daudz runātāji atbalstīs šo sankciju uzlikšanu. Jo, protams, ka Krievija darbojas tikai ar spēku, neklausās runātajā, bet es domāju, varbūt mums jādomā arī tālāk par to, cik lielā mērā Eiropas Savienība un tās dalībvalsts ir ekonomiski atkarīgas no Krievijas. Varbūt mums vajadzētu veidot tādu kopējāku e enerģijas politiku, lai mēs varētu efektīvi atbildēt Krievijai. Domāju, ka mēs par šo tēmu, protams, varētu runāt stundām. Ir pilnīgi skaidrs, ka visiem ir ko teikt. Un eh, te, nu, gribētu jūs, Eiropas parlamenta deputāti, lūgt ierasties arī uz mūsu parlamentu un runāt par šo jautājumu tālāk. Hāgā, lūk, startautisko tiesību galvaspilsētā ir mūsu mītne, un tāpēc aicinu jūs uz turpmākām debatēm uz turien. Paldies par uzmanību. Thank you very much. Liels paldies, turpina priekšādā, tās gribu jums pilnīgi noteikti apsolīt, ka mēs šo ja lūgumu uztversim pavisam nopietni. Šķiet, šī ir jau otrā reize, kad Nīderlandes parlamenta delegācija ir ieradusies pie mums. Šī otra delegācija toreiz runāja par aizsardzības jautājumiem. Bet lūk, jau otrā reize, kad jūs esat šeit, par to prieks un tas tur nāk klāt, turklāt nāk klāt papildus tam, ko spriedīsim Atenās pēc, diviem, pēc divām dienām, kad būs, uh, lūk, uh, arī apspriešanās par šo politiku. Bet es domāju, tiešām, tiešām šāda veida apspriešanās ir vajadzīgs, un liels paldies, ka ieradāties pie mums.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 Turpinam darbu. Mums kārtējo reizi ir tas e, prieks sveikt e, komisāru Fīli, kurš vienmēr ierodas labprāt, tad, kad mums ir nepieciešams skaidrojums, tad, kad viņš uzskata, ka ir nepieciešams mūs informēt attiecībā uz viņa atbildības jomu. Un kārtējo reizi mēs debatēsim par ļoti aktuālu jautājumu, Eiropas kaimiņu attiecību politika, progresa ziņojumi. Progresa ziņojumi par valstīm, kuras ir skatīt šajā aspektā. Un, protams, arī citas lietas, kuras e, nenoliedzam būs jāpārunā. Tādēļ es aicināšu komisāru kungu izteikt uzrunu, sākt diskusijas ar savu ievadu uzrunu. Lūdzu, komisāru kungs. Liels paldies, priekšsēdētājs. Ir divas lietas, kas ir svarīgas. Šī ir pēdējā reize, kad es atskaitos jums. Neskatoties to, mēs vienmēr to saucam par progresa ziņojumu. Nu, mēs visi progresējam kapa virzienā vienalga, saka priekšsēdētājs. Nē, nē, nē, come on. Mr. Chairman, honorable members. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, sākšu ar acīm redzamo. Šie ir izaicinājumi pilni laiki Eiropas Savienības attiecībām ar kaimiņu valstīm austrumos un dienvidos. Ukraina, protams, pirmkārt mums nāk prātā. Izskatās, ka pārmaiņas izraisīja pilsoniskie protesti, attiecībā uz politisko virzību un pret to, ka at, netika parakstīts asociācijas līgums. Un tas ir saistībā ar Krievijas vēlmēm. Bet situācija ir sarežģīta arī citās kaimiņa attiecību teritorijas daļās, ne, tātad ne tikai Ukraina, bet arī citas valstis e, saskaras ar spiedienu no Krievijas ceļā tuvāk Eiropas Savienībai. Pilsoniskais karš Sīrijā, ietekmes kaimiņu valstīm, dramatiskā polarizēšanās Eģiptē, ilgušie konflikti austrum un dienvidu kaimiņu valstīs prasa Eiropas Savienības nepārtraukt iesaistīšanos. Vēl jau vairāk kā agrāk mūsu kopējā drošību veidos mūsu rīcība tuvajās kaimiņu valstīs vai kaut kas varētu būt acīm redzamāks pēc pašreizējiem notikumiem. Trīs gadus pēc pārskatīšanas es vēlos izmantot šo iespēju, lai uzsvērtu piecas galvenās lietas par mūsu politiku. Pirmā. 2013. gadā sadarbības ar Eiropas Savienību un tās partneru valstīm kaimiņa attiecību politikas eh, valstis eh, skāra politisko dialogu, ekonomiskās reformas un integrāciju, nozaru sadarbību, uzlabot mobilitāti iedzīvotājiem no partneru valstīm, lielāku iesaistīšanās pilsonisko sabiedrību un studējošo pētnieku un uzņēmēju sadarbības tīkla attīstīšanu. Tas ir, kā jau teicu, politikas būtiskākais punkts, un tas arī ir atspoguļots ziņojumos. Ļaujiet man izcelt četrus piemērus. Pirmais. Reformu pasākumu turpinājās vairākas valsts - Gruzijā, Moldovā, Marokā, Tunisijā. Valsts iestādes vēlējās īstenot šīs reformas un parādīt, cik svarīgas tās uzskat šīs reformas, lai stiprinātu un intensificētu attiecības ar Eiropas Savienību. Kaimiņattiecību politikas ir patiesas partnerības veids. Mēs arī no savas puses esam centušies īstenot savas saistības, finansiāli atbalstot savus partnerus. Finansiāla atbildi, atb, <clears throat> atbalsts eh, val, kaimiņoties valstīm veido 1,7 miljārdus uh, eiro divpusēji at, atbalsta ietvaros Treškārt, ievērojams progress austrumu partnerībā 2013. gadā samits bija īpašs solis uz priekšu, noslēdzot jauns līgums, paplašinot arī brīvās izniecības e, līgums ar Gruziju Moldovu. Samit deklarācijā tika panākt vienošanos e, virzībā tālāk uz Rīgu, lai īstenotu saistības politiskās, ekonomikas un sociālās reformās. Ceturtkārt, mēs pa esam panākuši progresu ceļa kartas īstenošanā attiecībā uz dienvidu kaimiņiem un stiprinājuši sadarbību Savienības vidusjūrai ietvaros ministru līmeni sanāksmes atjaunojās daudzās kopīgi interešu jomās, Un tiek darīts daudz kas, lai stiprinātu reģionālo dialogu ar pilsonisko sabiedrību. 2012. gada nogalē eh, pieņemtās vienošanas paplašanāšana mēs tur esam turpinājuši sadarbību ar Magrebas partneriem, lai stiprinātu reģionālo dialogu un sadarbību. Esam sagatavojuši konkrētu pasākumu plānu, ko esam ierošinājuši saviem partneriem un labprāt arī informēšu jūs par to attiecīgā, eh, attiecīgais paziņojums tiek gatavots šobrīd. Godātie deputāti, mans otrais paziņojums šodien ir tāds, atskaroties uz mērķiem, kurus mēs nospraudām paši sev 11. gada maijā, pārskatot kaimiņattiecības politiku, uh, Varam sacīt, ka esam daudzus mēģus sasnieguši. Sarunas par jauno asociāciju līgumiem ietvēra mobilitātes partnerību, jaunu e, plānus, un tas viss ir pavirzījies priekš ar daudzām partneru valstīm. Esam parakstījuši politikas sadaļas asociācijas līgumos ar Ukrainu pirms desmit dienām, ar Gruziju un Moldovu, kuras gatavojas parakstīt Mēs nodrošināsim, lai tas notiek nevēlāka šī gada jūnijā. Esam panākuši arī progresu attiecībā uz vīzu režīmu atvieglošanu un liberalizēšanu. Eiropas Savienība tikko apstiprinājusi bezvīzu ceļošanu Moldovas iedzīvotājiem Eiropas Savienībā un parakstīt partnerības līgumu šajā jomā par Maroko un Tunisiju. Mēs esam īstenojuši savas saistības, lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību. Kopš 2011. gada māja mēs esam izveidojuši kaimiņa attiecības politikas veicināšanas budžetu 74 miljonu eiro apmērā un veicinājuši īpaši Eiropas demokrātijas attīstības fonda finansēšanu 6 miljonu eiro apmērā sadarbība enerģētikas, transporta, vides, izglītības un citās jomās ir intensificējusies. Daudzas Eiropas eh, Savienības programmas 2014-2020. gadā ir atvērts dalībai arī no kaimiņā tiecību politikas valstīm. Un eh, viņiem ir iespēja piedalīties šajās programmās, slēdzot līgumus. Uh, Pants trešais paziņojums saistīts ar to, ka kaimiņa attiecību politika joprojām paliek kā spēkā esoša politikas ietvers. Kāpēc es tā uzskatu? Pirmkārt, esmu pārliecināts, ka plašais princips šai politikai joprojām paliek spēkā. Diferenciācija ir jābūt kā principam, pēc kur mēs vadamies strādāt ar šiem 16 partneriem. Tas nenozīmē, ka mēs nepieciešama uzmanība kādam no partneriem. Eh, nē, bet eh, šī kaimiņattiecība politika eh, nozīmē to, ka mēs neizmantojam vienu mērauklu visiem. Mēs pievēršam vairāk uzmanības tiem partneriem, kas ir gatavi lielākam reformām un pievērš lielāku uzmanību cilvēktiesību un pamatbrīvību īstenošanai. Neskatoties uz lielām atšķirībām, mūsu austrumu un uh, dienvidu kaimiņi iziet cauri ekonomikas un arī citām izmaiņām. Galvenie politikas instrumenti Eiropas kaimiņa attiecību politikā, kā politiskais dialogs, tirzniecības nolīguma, nozara sadarbība, mobilitātes partnerības, ļauj mums strādāt ar mūsu kaimiņiem un atbalstīt viņus. Treškārt, ārkārtas situācijās Šāda politika ļāva mums rīkoties ātri, var minēt tikai divus piemērus - Ukraina. Mēs e, piedāvājam tai nepieredzētu atbalstu paketi, lai stabilizētu trauslo ekonomiku un e, grūto ekonomisku situāciju. Savukārt Sīrijas e, krīzes kontekstā pareizā pagājušā gadā ļoti grūtos apstākļos Eiropas budžetam mēs sagatavojam 400 miljonu eiro pa, <clears throat> atbalstu paketi Sīrijai un kaimiņu valstīm. Ceturkārt, pēc Lisabonas līguma ietvarā Eiropas Savienība var sagatavot kopīgu un saskaņotāku politiku kaimiņattiecības valstīm. Politika tām valstīm, kuru vērtības ir tuvas mūsējām. Protams, tas prasa to, lai komisionārās darbības dienests un dalību valstis eh, izvirzītu kopīgus mērķus un vienotos par kopīgu rīcības veidu. Šis izaicinājums nav attiecināms tikai uz Eiropas kaimiņu attiecību politiku, bet arī uz visu Eiropas Savienības ārpolitiku. Godāti deputāti! Ar to esmu nonācis pie savu ceturtā paziņojumu par pašreizējiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras mūsu kaimiņu attiecību politika. Kā es vienmēr esmu apgalvojis, mūsu politika un visas tās komponentes ir nepārtraukti jāuzrauga. Teikšu atklāti, politika ir saskārusies ar izaicinājumiem, virzot partnerus e, virzienā, kas ļautu tiem e, nodrošināt lielāku drošību, demokrātiskākas reformas. Mūsu kolektīvā atbilde, un ar to es domāju Eiropas Savienību, ar visām tām iestādēm un dalību valstīm nevienmēr ir bijusi tik ātri reaģējoši un visaptvaroši, kā varētu vēlēties. Balstoties uz pēdējo trīs gadu pieredzi, es redzu, redzu vairākas prioritātes, kur mums būtu nepieciešama uzlabojuma. Politiski ekonomiskais konteksts un izaicinājumi, ar kuriem saskaras atsevišķas valstis, ir ļoti atšķirīgi, un eh, šī atšķirība pieauga. Tāpēc arī mums ir jānošķir ne tikai starp diviem reģioniem, bet arī reģionu iekšienē. Uh, ar mērķi stiprināt mūsu divpusējās attiecības, lai varētu labāk reaģēt uz to, ko eh, katrs partners sagaida un kas viņiem nepieciešams, bet arī lai nosargātu mūsu pašu intereses, Eiropas Savienības intereses. Mums ir labāk jāspēj reaģēt uz krīzi, uz ārkārtas eh, situācijām, kas attīstās ļoti strauji, jāspēj reaģēt ātrāk un elastīgāk tur, kur tas ir nepieciešams. Tam var būt nepieciešams arī radoša pieeja un politikas e, korekcija, jaunu instrumentu atrašana vai esoša instrumentu darbības uzlabošana, e, cieši sadarbības ar Eiropas komisiju un, un Eiropas ārējās darbības dienas un visām pārējām Eiropas Savienības iestādēm, tā skaitā Eiropas parlamentu. ENI e, atbalsta plānošanai arī būs nepieciešama elastīgums un atbildība nākotnē, ņemot vērā dinamiskās izmaiņas austrumos un dienvidos. Un es vēlos, protams, arī pateikties vēlreiz šo, šai komitejai par atbalstu nesenajā strateģiskajā dialogā par plānošanu. Esmu pārliecināts, ka vidējā termiņa pārskats dos iespēju Eiropas parlamentam eh, rūpīgāk vēl pārbaudīt eh, un uzraudzīt atbalstu, ko mēs sniedzam partneriem, īstenojot eh, principu, ka vairāk atbalsts norošina vairāk rezultātu. Un vēlos skaidri pateikt, ka šis vidējā termiņa pārskats, kaut arī tas varbūt dažiem šķiet kā kompromiss mūsu sarunās, ir tomēr daudz kas vairāk. Tas ir ļoti svarīgs instruments miedarbībai starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju, tāpat arī Eiropas ārējās darbības dienestu, lai nodrošinātu to, ka mūsu rīcība rēģēt uz situāciju kaimiņa attiecību valstīs ir atbilstoši. Viens no lielākajiem izaicinājumiem eh, Eiropas kaimiņa attiecību politikai saistīts ar to, ka ne visi ir sapratuši, ka nav runa tikai par ģeopolitisku stratēģisko spēli, bet gan par patiesu partnerību. Uh, centieniem palīdzēt modernizēt valstis, kas dara visu iespējamo, lai um, demokratizētos un virzītos uh, sociāla-ekonomisko progresu virzienā. Mūsu nolīgumā ar Ukrainu, Gruziju, Moldovu bija kā uh, reakcija uz šo valstu suverēnas izvēles principiem, ka balsojas uz Helsinku principiem virzoties tuvāk sadarbībā ar Eiropas Savienību. Jau no paša sākuma mēs esam vēlējušies pārunāt ar Krieviju, ko nozīmē šie līgumi. Mēs vienmēr esam uzskatījuši un joprojām uzskatām, ka sociālās vienošanās un mūsu tuvās attiecības ar Austrume Eiropas valstīm nenotiek uz Krievijas attiecību rēķina tieši pretēji mēs cienam viņu īpašās attiecības. Ek, mēs esam koncentrējuši savu sadarbības centienu kolēģijas, komisijas kolēģijas eh, tikšanās laikā ar Krievijas augstākajām amatpersonām pagājušā gada sākumā, un tikai ES Krievijas samitā Krievija beidzot izlēma piedalīties šajās diskusijās. Diemžēl dialoga vietā Krievija izvēlējās uzsākt vienpusēju spiedienu pret Ukrainu, kas bija viens no faktoriem, kas lika Ukrainas iepriekšējai valdībai atlikt līguma parakstīšanu ar Eiropas Savienību, bet ir nepieciešams, lai mūsu kaimiņu kaimiņi īstenot savu lomu mūsdienīgā un cienīgā veidā. Un tādai sadarbībai mēs esam gatavi vienmēr. Visbeidzot, mans piektais paziņojums ir par nākotnes izaicinājumiem mūsu politikai. Ņemot vērā pašreizējais ģeopolitiskos notikumus mūsu kontinentā, mums ir jādomā daudz vairāk par kaimiņattiecību politikas nākotni. Uh, austrumu virzienā, kā nesen padomu secinājumos par Ukrainu tik minēts, eh, asociācijas līgums nav galamērķis mūsu sadarbībā. Ja mēs vēlamies nopietni eh, ņemt vērā mūsu partneru Eiropas centienus, mums ir jāizmanto viss efektīvākais rīks, kas ir Eiropas Savienības rīcībā. Tāpat laikā mums ir arī jāatrod labāks veids, kā atbalstīt tos Eh, kas eh, arābu valstīs eh, cenšas panākt reformas un demokrātiju, kā Tunisija, piemēram, kas ir viens no mūsu patiesajiem draugiem un partneriem. Mūsu dialogs pēdējos gados ar partneriem ir parādījis to, ka perspektīva pakāpeniski integrēties Eiropas tirgos ir vilinoša. Kopīgas ekonomiskās zonas izveida varētu būt viens no solījumiem soļiem. Tālāk eh, cilvēku apmaiņa programmas varētu būt nākamais solis. Noslēgumā priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Šobrīd vairāk kā jebkad agrāk mums ir jāparāda tas, ka mēs pieturamies pie savām saistībām un centieniem īstenot demokrātiskās reformas, bet arī spējam risināt drošības izaicinājumus. Mums ir jāparāda, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies efektīvi atbalstīt tās valstis mūsu kaimiņu attiecību um, teritorijā, kas ir orientējušās uz reformām. To mēs nevaram darīt tikai ar vārdiem, bet tas ir jādara ar darbiem. Un šādā gadījumā mums ir jāmērķē daudz augstāk. Paldies par uzmanību! <coughs> Thank you very much. Liels paldies. Šis lielā mērā bija rezumējums par jūsu paikto darbu, un mēs, protams, augsti novērtējam šo tīklu un uh, tām attiecībām, kas uh, veidojas starp uh, mūsu parlamentu un jums. Un tagad es aicinu izteikties kolēģis. Paldies priekšsādātāji, paldies komisāra kungs. Es gribēju savos komentāros aprobežoties ar Moldovu valsti, par kuru šeit esmu atbildīgs. Vispirms gribēju apsveikt komisāru par viņu entuziasmu un to, ka viņš ir atradis laiku uh, lai palīdzētu Moldovas republikai ceļā uz uh, labāku standartu sasniegšanu. Komisijas ziņojumā ir teikts, ka viena no grūtībām ir tāda, ka jaunā valdība, kas uzsāka darbu 2013. gada maijā, nav spējusi atrisināt nestabilitātes cēloņas, un man šķiet, ka tā tiešām ir. Komisāri, vai jūs piekrītat, ka tādiem ja Moldova būtu labs skolnieks salīdzinājumā ar tām valstīm, ar kurām mums ir šādas partnerības? Vai tas uh, notiktu tikai balsoties uz salīdzinājumu ar citām valstīm, nevis pēc būtības. Jūs pieminējāt, ka korupcija ir liela problēma un ka ir nepieciešama politiskā grība, lai to risinātu. Vai jūs uzskatāt, ka politiskā grība Moldovā pastāv? Vai jūs redzat, ka pastāv problēmas ar politisko pār, partiju finansēšanu un eh, plašaziņas līdzekļu caurskatāmību? Varbūt jūs plašāk varat pakomentēt Moldovas eh, iesaistīšanos ES aģentūra darbā un programmās, un visbeidzot par Piedņestru. Komisija diezgan kritiski runā par Moldovas uh, nespēju panākt progresu un uh, Kišiņevas uh, maz, maz nepietiekamiem soļiem, bet vai uh, te nepastāv problēma tajā, ka Moldova baidās uh, nobiedēt Krieviju. Paldies, nāk, paldies, uh, Vuljaničs, saka Vuljaničs kungs, paldies komisāri par šo lielisko prezentāciju. Mēs guvām lielisku pārskatu par to, kādas ir jūsu prioritātes, un tas tiešām ir ļoti vērtīgi. Bet uh, savas prezentācijas sākumā jūs teicāt, ka Krievija vēlas pietuvoties Eiropas Savienībai. Nu, protams, tīri geogrāfiski, bet uh, Krievija pašlaik ir tālāk no Eiropas Savienības nekā jau kad iepriekš. Mēs nevaram piekrist tam, ko viņi ir izdarījuši. Bet vai jums ir padomā kādi konkrēti pasākumi, kas nākotnē varētu palīdzēt īstenoties šim apgalvojumam, ka Krievija vēlas pietuvietos uh, Eiropas Savienībai uh, šī vārda politiskajā izpratnē? Un mans otrais jautājums ir saistīts ar Albāniju, par kuru es esmu referents. Kā komisija vērtē to, ka padome atteica kandidātu valsts uh, statusa decembrī, un uh, tagad uh, jūnijā tiek plānots samits, un tad kā jūs vērtējat šīs valsts iespēju iegūt kandidātu valsts statusu? Vēl viens jautājums. Situācija Bosnijā pašlaik ir haotiska, to jūs pats teicāt vairākas reizes, nekas neuzlabojas, nekādu rezultātu nav, un, protams, cilvēki Bosnijā nevar panākt uh, labus risinājumus, uz kuriem varētu kaut ko balstīt. Vai mums nebūtu pēdējais laiks uh, gādāt par to, lai viņi saņemtu kādas receptes? Eiropa to līdz šim nav darījusi, bet varbūt uh, būtu pēdējais laiks mēģināt glābt situāciju, lai izvairītos no vēl lielāka haosa. Es nezinu, kas tur var, nopi, tur var notikt, jebkas. Varbūt tiešām mums ir laiks iesaistīties tiešāk, spēcīgāk, līdz šim mēs to nebijām vēlējušies darīt, bet varbūt mēs tiešām varam viņiem dot kādas receptes, uz kurām balstoties gūt panākums. Vuljaniča kungs komisāra kungs eh, galvenokārt runās par kaimiņu valstīm, bet varbūt vienlaikus arī par tām. Jā, bet mēs šī mandāta laikā viņu vairs neredzēsim. Jā. Es domāju, ka jums nevajag uztvert pārāk burtiski to, ka Krievija vēlas uh, pietuvoties uh, Eiropas Savienībai. Dāfa kungs, paldies uh, priekšsādātājai. Labdien visiem! Arī es gribēju pateikties Stefanam Fīlem par to, ko viņš ir paveicis pēdējo gadu laikā, un es to saku tāpēc, ka tūlīt sākšu viņu kritizēt. Es esmu gandarīts par to, ka tiks no, notiks vidēja termiņa pārskatīšana, bet uh, tā ir jābūt radikālai, jo tā ir ļoti svarīga. Mēs daudzās jomās esam pieļāvuši daudz kļūdu. Mēs līdz šim nebijām pienācīgi novērtējuši Krieviju, un tā ir mūsu lielākā kopējās ārpolitikas un drošības politikas kļūda. Un varbūt Fīles kungs vēlētos izmantot iespēju un kaut ko pateikt par vēlēšanu rezultātiem Turcijam. Vai tiešām premjerministrs pašlaik gāzīs savus politiskos oponentus? Tas uh, notiktu visnedemokrātiskākajā un visnepiemērotākajā veidā, un tas mums liktu mainīt kursu attiecībā uz Turciju. Otrakārt, mums būtu jābūt uh, realistiskākiem savās uh, attiecībās ar daudzām valstīm. Piemēram, pagājušā gada septembrī, kad Armēnija izlēma neparakstīt, neturpināt uh, sarunas ar mums, Manuprāt, mūsu reakcijai vajadzēja būt ātrākai un asākai nekā tā bija. Un es domāju, ka mums ir jāatsakās no tādas politiskās retorikas, kas var tikt pārprasta, jo mēs nevaram būt strateģiskie partneri itin visiem. Mums ir intereses tās ir Eiropas Savienības intereses, un tām būtu jābūt dominējošajām, veidojot ar politiku. Un visbeidzot, man ir jāpiekrīt, ka mums ir kaut kas jādara un jāsadarbojās daudz augstākā politiskā līmenī, nekā mēs to esam darījuši iepriekš ar NATO Un visbeidzot, veicot uh, vidēja laikposma termiņu pārskatīšanu, es gribētu atbalst, lai komisija un parlaments padomātu par jaunām sadarbības iespējām ar ES, kas nebūtu pilna apjoma dalība Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mums nāksies atrast uh, vairākus uh, līmeņus uh, diferenciētai integrācijai, un ja mēs to neizdarīsim, mēs nebūsim spējīgi celt tiltus Eiropas kontinentā, bet tikai radīsim jaunu šķelšanos un vairosim sapratnes trūkumu. Tas mūs ilgtermiņā, tas mums ilgtermiņā kaitēs. Liels paldies tiem, kas nezināja. Le Monde ir paziņojis, ka Valkungs ir jaunais Francijas premjerministrs. Jūs zināt, ka Francijas valdība ir atkāpusies un Valkungs ir nominēts. Paldies, saka Kreisls Dārflera kungs. Paldies komisārim par gatavību runāt ar mums. Es šeit parlamentā strādāju jau 20 gadus dažādās komitejās. Mans kolēģis Peterings pat šeit strādā pat vēl ilgāk. Un agrāk bija tā, ka deputāti uzdeva jautājumus, bet komisija neatbildēja Un eh, tas tāpat kā valdības neatbild uz žurnālisti jautājumiem. Bet, ja mēs paraugāmies, kas pēdējo piecu gadu laikā ir noticis, kā ir attīstījusies uh, politika, kuru mēs šeit formulējam, un Dafa kungs jau te pieminēja, ka es nav nu izdarījis to un, un šito. Un, protams, ka šobrīd ir priekšvēlēšana laiks, un mēs mēģinam skaidrot, kas ir ES, ko mēs eh, te darām. Uh, Vācijā atsevišķās aprindās saka, ka Vācija ir jāizstājas no ēs. Un tad, ja kaut kas noiet greizi, teiksim, arī komunālajās eh, pašvaldību vēlēšanās, kāds saka, mums jāizstājas no Vācijas. Bet Nu, pagaidām līdz tam vēl neesam nonākuši, bet varbūt kādreiz Bavārija izstāsies no Vācijas, un varbūt Vācijas attīstībai tas nemaz nenāk tik slikti, bet man izšķirošais ir tas, ka šobrīd mums ir 28 valdības, ir eh, de parlaments ar 751 deputātu un komisija ar 28 komisāriem, eh, kas rada diezgan lielu šķelšanos. Eiropas kaimiņa attiecība politika sākotnē bija domāta tam, lai tām dalībvalstīm, kuras nevar tūlīt pat iestāties vai kurām varbūt pat nevajadzētu iestāties, varētu tikt piedāvāta alternatīva. Un uh, vērtējot jūsu darbu un uh, veicot novērtējumu, es uh, vienmēr apsveicu to, ka mēs strādājam mērtiecīgi. Es priecājos, ka mēs kļūstam mērtiecīgāki, raugāmies, uh, kā šīs valstis attīstās un ka mēs nenoliekam tos pamatiem vai nu, vai nu, ne. Vai nu lido vai krīti vai kā tam līdzīgi. Un es domāju, ka tas mums pašlaik ir jāmācās no jauna, turpmāk jāattīsta arī jaunajā parlamentā, jaunajā komisijā, un es ceru, ka arī jaunā Francijas un citu valstu valdības to sapratīs. Daudzas uh, grūtības e, es izriet no problēmām dalību valstīs, jo tur valdības nav paveikušas savas uh, mājas darbas. Uh, vai nu no ekonomikas jomā, vai ārpolitikā, vai savu valstu sociālajā attīstībā, jo tiek izspēlētas eh, minoritātes eh, pret vairākumu. Jūs zināt, kāda ir situācija ar eh, romiem, kāda ir migrācijas un bēgļu politika. Jā, bet tagad ir pienācis izšķirīgs laiks, un tāpēc es krīzes periodā, kad būtībā jau uh, bija izcēlies ugunsgrēks, tomēr mēs lēmām, ka ir nepieciešams ciešāk sadarboties un parādīt cilvēkiem, cik uh, mierīgi un cik uh, laba tomēr uh, dzīve ir šeit salīdzinājumā ar ļoti daudziem citiem reģioniem. Es domāju, ka mums par to vairāk ir jārunā, tas ir jāparāda, un par to es pateicos jums uh, no visas sirds. Es ceru, ka nākotnē jūs uh, vairāk uzsvērsiet to, ka uh, nevajadzētu šādu šķelšanos eh, nostādot eh, cilvēkus eh, izvēles priekšā, bet gribēju jums teikt lielu, lielu paldies, īpaši ņemot vērā to, ka es pa ceturtā daļai esmu čeks. Tagad lūdzu Bāskopakus skundze. Paldies priekšsēdētāji. Boskortas kundze. Arī es gribēju pateikties komisāram Fīlem par lielisko sadarbību bet eh, tagad ķeršos klāt saviem jautājumiem par izaicinājumiem. Jūs pieminējāt, ka ES būtu jāstrādā straujāk, elastīgāk, un mans jautājums būs tieši par to. Ja mēs runājam par arābu pavasari, tad eh, šķiet, ka tas notika pavisam nesen. Mēs visi atceramies kādas cerības saistījās ar šo valstu demokratizāciju. Turcija sevi cēla priekšplānā kā paraugu, un mēs arī domājām, ka Turcija būs uh, paraugu modelis, bet šobrīd situācija ir mainījusies daudzās valstīs, kur notika arābu pavasars. Piemēram, Eģiptē pašlaik simtiem cilvēku ir piespriesti nāves sodi, Turcija ir milzīgas uh, problēmas ar sociālo mēdīju slēgšanu, ar uh, vēlēšanu norisi, Un mans eh, jautājums ir par elastīgumu. Protams, ka tā nav ES vaina. Tomēr daudz kas notiek, attīstība ļoti strauja, un tad gribētos zināt, kāda ir mūsu instrumenti, kas mums ļauj būt elastīgiem, ko mēs varam darīt, lai risinātu šos izaicinājumus. Tāds ir mans jautājums. Liels paldies, Gomešas konzilāts. Es gribēju jums pateikties par to, ka jūs vienmēr esat pieejams, ka mēs varam ar jums tikties, runāt, konsultēties. Man tiešām ir bijis milzīgs prieks ar jums sadarboties. Un es ceru, ka attieksmē pret parlamentu arī citi sekos jūsu pēdās. Protams, ka ir uh, daudzas lietas, kas ir augstākas par mums, un, un tā jau nav jūsu vaina, bet tad, ja jūs sakāt, ka tas atspoguļo iekšējo nesaskaņotību e, ES attiecībā uz, tu, uz to, kas notiek mūsu kaimiņu valstīs, tad šajā ziņā man ir jāteic, ka Sīrija droši vien ir viss dramatiskākais piemērs, par kuru mums visvairāk nāksies nākotnē maksāt, jo tur šobrīd uh, notiekošais liek parādīties ļoti daudziem teroristiem. Te var mie, mie, pieminēt Sīriju, Lībiju, Turciju, Ukrainā droši vien situācija ir tāda, kas kur būs jākoncentrējas uz būtisko un jāpaveic, eh, jāatrisina galvenās lietas. Un šeit uz kārts būs liktas ļoti daudzas lietas, ja mēs nerīkosimies uh, atbilstoši attiecībā pret Ukrainu un Krieviju. Tāpēc mans jautājums, tā kā jūs teicāt, ka šis ir progresa ziņojums, bet droši vien jūsu pēdējais šī mandāta laikā, tad gribētu jautāt, kur jūs saskatāt lielākās grūtības savā kā komisāra darbā, jo jums, protams, sava rīcība ir jāsaskaņo ar augsto pārstāvi, uh, augstā pārstāve bija jauns amats, tika izveidots uh, jauns dienests, uh, ārējās darbības dienests. Jums nācās saskaņot savu darbību ar viņiem, un tāpēc es jums nejautāju par kļūdām, jo droši vien kāds vēlāk to pajautās. Mēs varēsim par to parunāt, bet kādas bija lielākās problēmas, kāda bija lielākie šķēršļi jūsu darbā un ar kādiem jūs uh, visvairāk saskārāties, eh, mēģinot risināt eh, sarežģītas jautājumas. Paldies, Plenkoviča kungs, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies. Vispirms jau gribēju sveikt komisāru Fīli un liels paldies par viņa milzīgo ieguldījumu Horvātijas ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībai. Es ceru, ka Tas bija viens no būtiskākajiem notikumiem jūsu mandāta piecu gadu ilgajā darbības laikā. Šobrīd Maskavā klīst joks, un tas ir sekojošs, ar ko robežojas Krievija. Atbilde, ar ko vēlas. Protams, ka šis ir delikāts jautājums, jutīgs, bet es domāju, ka viena no morālajām mācības stundām, ko mēs pēdējo pāris nedēļu laikā esam redzējuši, ir tādi, ka Eiropas Savienība šīm valstīm uh, nekad nav pavērusi Eiropas integrācijas perspektīvu, un šis jautājums parādījās arī rezolūcijās, kas ir apstiprināts pēdējo nedēļu laikā. Un, kad mēs runājam par šo pašu valstu attiecībām ar NATO, tad būtībā parādās, ka nu, tās ir tādas kā rotaļlietas attiecībā uz kopējo drošību un uh, kopējās drošības mehānismu piesaukšanu un par spīti tam, ka mēs pašlaik redzam daudzpusējības principa, teritoriālās suverenitātes, starptautisko nolīgumu ignorēšanu, to, ka iesaldēti konflikti uh, nonāk tik tālu, ka notiek šo teritoriju pievienošana, tad e, šeit mums rodas jautājumi, ko darīt. Un it īpaši pēc Viļņas samita mēs redzam, ka Eiropas Savienības e, galvenais izaicinājums turpmākajos piecos gados ir domāt par to, kā mēs varam pārformulēt Eiropas kaimiņu attiecību politiku un kā veidot attiecības ar tām valstīm, kuras tikko pieminēja. Tas ir kritisks punkts, jo tad, ja. Uh, mēs paliksim kaut kur karājoties gaisā, tad mēs nevarēsim pienācīgi ietekmēt situāciju, un citi svarīgi spēlētāji, tādi kā Krievija, varēs uh, īstenot uh, savas intereses. Protams, ka mēs esam pauduši tam nosodījumu, bet uh, realitātē tas notiek. Un tā kā pagājušajā nedēļā vairāki no mums uh, bija uh, Sarajevā, kur notika starpparlaments sanāksme, un pieminot arī manu kolēģu iepriekš sacīto, mēs uh, gribējām pieminēt šeit uh, Serbijas, uh, Bosnijas, uh, Serbijas uh, daļas uh, prezidenta izteikumus, kurš ir teicis, ka uh, viņi nevēlas uh, vienotu Bosniju, Hercegovinu. Pēc uh, baroneses Eštonas vizītēm, kas balstījās uz dažu kaimiņu valstu ielūgumiem, piemēram, Sloveniju, Horvātiju pēc parlamenta rezolūcijas februārī, ka ir skaidrs, ka ir nepieciešama jauna es politiskā pieeja integrācijai, un manuprāt, man tomēr ir sajūta, ka pastāv diezgan liels mulsums par to, kāda tad būs šī jaunā pieeja, ko tas nozīmēs pilsoniskajai sabiedrībai, vai tas nozīmēs mazāku separātismu, mazāku federālismu, citas uztrauc ekonomiskie jautājumi, pirms iestašanās palīdzība un atsevišķu kritisku jautājumu atcelšanos tālāku perspektīvu, piemēram, koncepcionālās reformas un tam līdzīgi. Un tā kā jūs uh, esat atbildīgs par šo ārkārtīgi delikātu uh, Eh, dosjē. Es labprāt gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Paldies, tagad vārds Almenis Raitenis kundzei. Jā. Es arī gribētu teikt paldies Stefanam Fūlam par viņu izrādīto apņēmību, ne tikai attiecībā uz viņu darba pienākumiem, bet arī, nu, lūk, viņa apņēmību pret mums kā parlamentu. Nu, un viņš, protams, ļoti labi zina, kā mēs darām savu darbu, un šeit viņš mums ir ļoti liels palīdzējis attiecībā, piemēram, uz Turciju. Par to, par to liels paldies! Nu, es ceru, ka mans kolēģis klausās mūsos. Jūs teicāt, Daudz, kas ārlietu politikā pietrūcis, jūs sakāt. Bet nu pat taču pie mums bija Nīderlandes parlamenta pārstāvi. Viņiem bija pilnīgi cita pieeja. Nekā Eiropa padomēja attiecībā uz Krieviju un Ukrainu. Pilnīgi cita. Un pat tajā gadījumā, ja būtu kopēja pieeja, tad tādā gadījumā no Nīderlandes puses jāsaka, viņi sūta tiesniecības misiju ministra pāraudzībā uz Krieviju turpmākajās nedēļās. Nu, tad, ja mums nav atbilstīgas ārlietu politikas, tad ko tad mēs, kā Eiropas Savienība, varam darīt? Tātad tas viens. Tālāk par Turciju. Vakardienas rezultāti attiecībā uz Turciju. Ja tos salīdzinu ar vietējām vēlēšanām pirms pieciem gadiem, nu tad jāsaka, lūk, šī partija ir iegūs vairāk balsu. Tā tas ir. Un tās bija brīvas demokrātas, brīvas vēlēšanas. Turcijā brīvas vēlēšanas. Protams, tur bija visi šie novērotāji un tā tālāk. Brīvas vēlēšanas. Bet nevar viņus kritizēt vēlēšanu dēļ. Ne jau rezultātu dēļ, bet es tomēr būtu cerējusi, ka būs spēcīgāka opozīcija. Bet tajā brīdī, kad viņi vinnēja vēlēšanas, tad es taču nevaru tagad eh, nu, nosodīt tos, kas vinnē. Tā nav pareiza attieksme. Ne jau tā nav demokrātiska attieksme. Bet ko es varētu prasīt mūsu komisāram, un to mums arī vajadzētu viņam prasīt, ir Lūkas. Kas tad ar premjerministru uzvedību? To kritizēja arī prezidents. Vai šī uzvedība ietekmē mūsu sarunas? Tāds ir jautājums. Un kā mēs to visu varam mainīt? Tāds ir jautājums. Nevaram kritizēt mūsu ārlietu politiku tāpēc. Bet mums jāvaicā, kādas ir sekas, ja tāda valsts kā Turcija Mēs taču zinām, kas ir ar plašiņas līdzakļiem, Twitter un tā tālāk. Facebooks vairs tur nav atļauts, Twitters arī ne. Kāda mūsu reakcija? Vai ir vajadzīga kopēja, re, kopēja reakcija? Šobrīd tulkojums latviešu pūdā tiek pārtraukts, un tālāk sēdi jūs var turpināt klausīties vācu, angļu, franču un spāņu valodā. Paldies par uzmanību. Foreign policy. It's not stable enough yet. Sex.